Okay. Okay, everybody will. Dārgie kolēģi, sāksim sanāksmi, jo man ir daži paziņojumi, kas man vēl jums jāsniedz. Ko es piedāvāju darīt? Nedaudz pārkārtot darbu kārtību. Pirmais darba kārtības punkts, protams, ir darba kārtības pieņemšana, un pēc tam būs priekšādātāja paziņojumi, cerot, ka Daži no deputātiem, kas, ir, eh, ka, kas kavējas, eh, nevar vēl ierasties, varēs ierasties, un tad mēs varēsim sākt viedokļu apmaiņu ar ministri. Vai mēs varam pieņemt šīs eh, darba, kārt, nu, darba kārtību? Tātad priekšstādātais paziņojumi par trialogiem, kas notiek pēdējā sanāksmē 20. jūnijā. Tur ir runa par Omnibus 2 tika panāts eh, progress eh, par maksāt spēju divi un AIOPA regulācijas eh, regulas savietojumu. Padome pieņēma virkni tehnisku standartu, kas apkopojas ar mūsu ekonu sanrais klauzulu. Tās ir tehniskas lietas, tehniski standarti, un uh, pēc eh, diviem gadiem eh, tātad eh, tiks pieņemti kā tehniskie standarti. Sākumā tie būs deleģētie akti un pēc tam tehniskie standarti. Visi pārējie ieviešanas pasākumi kļūs par deleģētajiem aktiem, un tad, kad būs jāveic tehniskas izmaiņas nākotnē, tad tie tiks pieņemti kā tehniskie standarti. Runājot par ilgtermiņu garantijām, tika uh, Eh, tas apspriests eh, ļoti dziļi, bet netika panākt vienošanās. Pārējais režīms, eh, apsvērums par valsts parādu un korelācijas tabulas ir vēl neatrisinātie jautājumi, un 3. jūlijā būs nākamās trialoga sanāksme. Eiropas uzņēmētarbības fonds, par to notiks trešais dialogs 20. jūnijā Eh, par diviem dokumentiem, un 21. jūnijā bija ceturtais trialogs, tas bija sociālajiem uzņēmējdarbības fondam veltīts trialogs. Tur ir panākts progress, bet ir vēl neatrasināti jautājumi, un ir vēl viens trialogs, kas ir paredzēts šodien pēc ekonu sanāksmes. Un nacionālie un reģionālie uh, rēķini, tur bija ceturtdien trialogs, visi atlikušie jautājumi ir uh, atrisināt, izņemot vienu, kas ir ļoti svarīgs, un to varbūt redzējāt arī plašsaziņas līdzekļos, proti, ka dažas dalībvalstis nav gal, gatavas eh, izdot datus par valsts saistībām, jo īpaši par pensijām. Parlaments uzskata, ka tas ir pretrunā ar uh, seša pakas eh, pasākumiem, un līdz ar to sarunu komanda nāca klājā ar preses paziņojumu tajā pašā dienā, kad eh, sarunas tika pārtrauktas, tāpēc, ka prezidentūra nevarēja panākt mandātu par šo punktu. Es gribētu uzsvērt, ka tas nav prezidentūras trūkums nekādā veidā, protams, eh, vienkārši padomu nevarēja vienoties. Tagad mēs gaidām, kad padome nāks klājā ar priekšlikumu un cerams, ka varēsim panākt progresu šajā jautājumā. Tātad tāda ir situācija par uh, trialogiem kapitāla prasību direktīva, jeb CRD, tur nebija dialoga, un šonedēļ arī ir vairāk trialogi, un līdz ar to varu tagad eh, noslēgt priekšādātais paziņojums un sveicu mūsu komitejā Dānijas ekonomikas un iekšlietu ministri. Jums tātad ir plašs portfels, eh, un tā ir eh, kārtējā viedokļa apmaiņa ar prezidentūras ministru. Protams, eh, ekonomikas dialoga kontekstā ir izdoti arī valstu uh, ieteikumi, jeb rekomendācijas. Uh, tie ir publicēti 22. jūnijā, pagājuši piekdien, varbūt uh, tāpēc ir pāragri pilnvērtīgi par šiem ieteikumiem debatēt. Uh, To varēsim varbūt darīt 2. jūlijā, kad ir mūsu nākamā sanāksme. Esmu pārliecināta, ka daži no jums varbūt gribēs par to komentēt, bet eh, šaubos, ka ir um, pāragri prasīt atbildes no ministras kundzes, kamēr šis jautājums nav spriests padomē. Ministra uzstāsies apmēram 10 minūtes, un tad mums būs kā ierasts viedokļu apmaiņa diskusija. Paldies, ka ieradāties, ministra kundze, lūdzu, jums vārds. Well, thank you very much. Paldies, paldies godātā priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Es ar lielu prieku gatavojos šīm sarunām, un es tiešām ceru, ka mums būs auglīgas debatas. Patiesībā šis ir pagrieziena punkts gan Eirozonai, gan arī Eiropas Savienībai kā tādai. Nākamnedēļ, šonedēļ ir paredzēts samits, un tajā runa tieši ies par fiskālo un banku savienību, un bez tam ir ārkārtīgi svarīgi runāt arī par to, ko mēs Dānijas prezidentūras laikā esam panākuši sadarbībā ar padomi un parlamentu. Un e, kas ir panāks ekonomiskās pārvaldības un fiskālās konsolidācijas jomā? Es tiešām ceru, ka mēs izmantosim šo iespēju, lai runātu par Dānijas prezidentūrā sasniegto. Mēs runāsim par to, kas ir sasniegts šā gada pirmajos sešos mēnešos, un šos sešus mēnešus lielā mērā apzīmogoja ne tikai finanšu krīze, bet arī Eiropas pusgads. Mēs eh, galveno uzmanību esam vērsuši uz trīs aspektiem. Pirmkārt, ekonomiskā pārvaldība, otrkārt, finanšu tirgus regulēšana un treškārt, nodokļi. Ekonomiskā pārvaldība ir bijusi Eiropas debašu centrā jau kādu laiku. Jūs to noteikti zinat tikpat labi, cik es, jo parlaments ir piedalījies ļoti apjomīgajā darbā pie sešpakotnes. Sešpakotnes stājās spēkā Dānijas prezidentūras pirmajā darba dienā. Un e, mēs ļoti daudz uzmanības esam vērsuši uz šīs sešpakotnes īstenošanu. Un e, mēs esam pieņēmuši labi pamatotas lēmumus, un pēc tam, ja ir pieņemts lēmums, tad tam ir jātiek īstenotam. Pēc tam komisija nāca klajā ar diviem papildus likumdošanas aktiem, tā saucamo divpakotni. Tajā runa iet par labāku eirozonas pārvaldības koordināciju, kā arī par eirozonas budžetārās politikas pārvaldību. Jūs droši vien ziniet, ka padome ir panākusi ārkārtīgi ātru vienošanos 21. februārī par šiem dokumentiem, un kopš tā brīža padome ir ar interesi gaidījusi parlamenta viedokli par divpakotni. Un es esmu pārliecināta, ka šis likumdošanas process tiks ātri pabeigts, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas izdzīvošanai, jo divpakotnē būtu jāstājās spēkā Eiropas Savienības dalību valstīs pirms tās uzsāk darbu pie 2013. gada budžeta šā gada rudenī. Visticamākais, ka mums nebūs iespējams pabeigt formālas diskusijas ar parlamentu līdz mūsu prezidentūras beigām, un tomēr es no sirds ceru, ka Kipras prezidentūras laikā izdosies ļoti ātri panākt vienošanos. Otrs aspekts, kam vēlētos pieskarties, runājot par ekonomisko pārvaldību, protams, ir pirmie četri raundi Eiropas pusgadā, pēc tam, kad sešpakotne bija stājusies spēkā. Un arī vēlētos parunāt par to, ka Eiropas pusgads ir pierādījis, ka tas var veicināt ekonomisko dialogu, Un eh, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka šis instruments būs ļoti svarīgs, lai palielinātu Eiropas pusgada caurskatāmību un lai uzlabotu sadarbību starp visām institūcijām. Runājot par valstīm specifiskām rekomendācijām, tad sešpakotne ir nākus klajā ar tādu jēdzienu kā izpildīt vai argumentēt. Un Ekofin pirms pāris dienām ļoti daudz tika uzsvērts šis te izpildīt vai argumentēt, tātad vairāk tika likts uzsvars uz klauzulu izpildīt. Jebkurā gadījumā padome, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir vienota ar komisiju tajā aspektā, ka rekomendācijās vajadzētu izdarīt nelielas izmaiņas, un tomēr tām ir jātiek īstenotām kā tādām. Es uzskatu, ka e, vajadzētu izstrādāt jaunu procedūru, bet e, ir tādi aspekti, kurā padome nav vienisprāts ar komisiju, un tam mēs esam sagatavojuši adekvātu pamatojumu. Visbūtiskākais sešpakotnes inovatīvais moments ir makroekonomiskā salīdzvarošanas procedūra. Protams, tā ir arī saīsinājums. Saīsinājums ir MIP Es izvairos lietot šos saīsinājumus, jo man saīsinājumi nepatīk, jo tas nevienam neko neizsaka, un tad cilvēki nesaprot, par ko tad mēs runājam. Tā bija tāda atkāpe. Svarīgi, un tas ir arī jaunais, ir runāt par tā saucamajām preventīvajām rekomendācijām, un šobrīd šīs rekomendācijas ir iestrādātas katrai valstī specifiski izstrādātajās rekomendācijās Eiropas pusgada ietvaros. Un eh, tā saucamās valstīm specifiski izstrādātās rekomendācijas, par kurām mēs runājām 22. jūnijā ECOFIN sēdē. Mēs par to runājām un e, galīgais lēmums tiks pieņemts jūlija ECOFINā pēc tam, kad e, padome nāks klajā ar saviem galīgajiem lēmumiem. Un tagad es vēlētos pāriet pie Dānijas prezidentūras otrās galvenās prioritātes, un tā ir finanses tirgus atregulēšana. Pēdējo sešu mēnešu laikā prezidentūra ir strādājusi pie vairākām finanšu regulas priekšlikumiem, un mums ir bijušas diskusijas gan ar padomu, gan arī ar Eiropas parlamentu, gan arī katrā institūcija atsevišķi. Mēs esam priecīgi, ka mums ir bijis ļoti ka mums ir bijusi iespēja sakārtot Eiropas Savienības ļoti ambiciozo finanšu pakalpojumu darbkārtību un mums ir izdevies panākt politisku vienošanos ar Eiropas parlamentu par tā saucamo emir failu. Tur runiet par atvasinājumiem, par centrālajiem sadarbības partneriem un tā saucamajiem tirzniecības repozitorijiem. Emir runā par tā saucamajiem okt atvasinājumiem un par to sakārtošanu, un tas ir apsveicami. Prezidentūrai ir izdevies eh, uzsākt vasaru virkni trialogu ar Eiropas parlamentu, un vienu ļoti svarīgu failu šeit vēlētos pieminēt. Un tā ir tā saucamās kapitāla prasības noteikumu fails. Tā ir bijusi finanšu regulas galvenā prioritāte un arī Dānijas prezidentūras galvenā prioritāte. Kā jau jūs ziniet, mums padomē ir izdevies panākt kopīgu nostāju jau māja vidū šajā jautājumā, un tas ir svarīgi. Sarunās starp padomu un parlamentu mēs ļoti īsā laikā esam panākuši daudz, jo sarunas ir bijušas grūtas par šiem jautājumiem, un tomēr viens aspekts, par ko es vēl joprojām bažos un par ko visticamākais mums neizdosies panākt vienošanos, neizdosies panākt vienošanos līdz vasaras sākumam, un man ir žēl, ka neizdosies. Un es uzskatu, ka visām iesaistītajām pusēm būtu jādara viss iespējamais, tātad padomē, komisija un parlamentam jādara viss iespējamais, lai trialogs virzītos uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Vēl bez tam mēs esam pabeiguši padomas e, sagatavošanās darbus vairākās direktīvās - caurskatāmības direktīva, tā saucamo hipotekāro kredītu direktīva un kredītreitingu aģentūru regula. Mēs par šīm kredītreitingu aģentūrām pabeidzām runāt pagājušajā nedēļā, un tagad e, padome ir gatava uzsākt, rezi, uzsākt sarunas, un, protams, ka mēs nodevām visus failus nākamajai prezidentūrai. Uh, Un tagad pāriesim pie trešās Dānijas prezidentūras prioritātes nodokļiem. Dānijas prezidentūra īpašu uzmanību ir vērsus uz komisijas priekšlikumu par finanšu darbību nodokli. Ņemot vērā šā faila nozīmīgumu, Dānijas prezidentūra ir strādājusi daudz un dikti, lai mēģinātu panākt vienošanos. Mēs esam organizējuši veselu virkni sanākšņu, pavisam kopā sešas, lai mēģinātu vienoties par tehnisko faila aspektu salīdzvarošanu, kā arī, lai vienotos par politisko lēmumu domēnu. Mēs diskusējām par finanšu darbību nodokli Ekofin padomē pagājušajā piekdienā, 22. jūnijā, un nonācām pie vairākiem secinājumiem. Vispirmām kārtām šobrīd jau ir skaidrs, ka ne visas dalību valsts atbalsta komisijas priekšlikumu par finanšu darbību nodokli. Šim priekšlikumam ir nepieciešama vienprātība, vienbalsīgums, un tāpēc patreizajā situācijā šo lēmumu pieņemt nebūs iespējams nekāds. Otrām kārtām šobrīd jau ir skaidrs, ka starp dalību valstīm eksistē vēlme vienkārši izsvērt ciešākas sadarbības iespējamību. Un eh, tādējādi runas par finanšu darbību nodokli varētu būt šīs padziļinātās sadarbības subjekts. Mēs varētu virzīties uz priekšu solīti pa solītim un, piemēram, aplikt eh, citus aktīvus ar citiem nodokļiem, bet par to runas vēl būs. Bet tas varētu būt viens no ceļiem, kā rīkoties. Dānijas prezidentūra ir ieguldījusi ļoti daudz ļoti daudz spēka, lai runātu par uzkrājumu aplikšanu ar nodokļiem. Un e, tas ir viens no būtiskākajiem mūsu sagatavotajiem priekšlikumiem, lai izvairītos no nodokļu krāpniecības un izvairīšanās no nodokļiem. Politiskā līmenī esam runājuši par kompromisu un mēģinam šobrīd vienoties ar Šveici un citām trešajām valstīm. Diemžēl, vēlētos vēlreiz uzsvērt, diemžēl uh, Ņemot vērā divu dalību valstu opozīciju, šo mandātu mums nav izdevies panākt. Prezidentūra ir griezusies pie Eiropa padomas un uzsvērus to, ka Eiropai ir svarīgi rīkoties, lai izvairītos no nodokļu nemaksāšanas un nodokļu krāpniecības. Un Dānijas prezidentūrai ir ļoti žēl mums kremt ka mums nav izdevies panākt vienošanos šajā jautājumā, jo komisija mums to lūdza. Dānijas prezidentūra ir strādājusi arī pie energo nodokļu direktīvas, jo mēs uzskatām, ka energo mērķi un klimata mērķi ir ārkārtīgi svarīgi Eiropai. Patiesībā šis fails enerģijas aplikšana nodokļi ir ļoti, ļoti svarīgs, un dalību valstīm ir tik dažādi viedokļi, ka tos savilkt kopā tikpat kā nav iespējams. Ekofin pagājušajā piekdienā runāja par tām prioritātēm, kuras vajadzētu izvirzīt nākamajai prezidentūrai, Kipras prezidentūrai. Prezidents kundze, godātie deputāti, es ar lielu prieku šodien ar jums diskutēšu, bet galvenokārt vēlētos pateikties jums par lielisko sadarbību Dānijas prezidentūras laikā. Paldies par uzmanību! Thank you very much. And... Liels paldies! Paldies, ka sniedzāt šo aktuālo informāciju. Un tagad uh, koordinatoriem vai viņu aizstājējiem no politiskajām grupām gribētu dot vārdu un pēc tam būs brīvā diskusija. Tagad sarakstā ir Žans Pauls Gozes no Tautas partijas, Leonardo Damaničī no S&D, Ola Šmits droši vien no Aldes, varbūt kāds cits, Svens arī ir šeit, Ivo EKR vārdā, un pēc tam būs brīvā diskusija, jo citas grupas nav pārstāvēt šeit. Žanpol, lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšstādātājs kundze. Priekšstādātājs kundze, ministrs kundze, jūs uh, sniedzāt uh, ļoti precīzi pārskatu par Dāņu prezidentūras uh, darbu šai periodu laikā. Darbs, kas ir bijis gan reāls, gan efektīvs, un gribu uzdot pāris jautājumu. Un tie ir drīzāk par datumiem. Eiropā pat labi esam situācijā, kas ir sarežģīta, ļoti sarežģīta. Ceturtdien, piekdien tikos Luksemburgā ar finanšu ministriem, kas pārstāv tautas partijas, un uh, nopietnība bija, nu, tāda pat izteiktāka nekā pirms diviem gadiem. Kad jūs runājat par datumiem, tad mēs redzam lielu trūkumu mūsu sistēmā. Jūs runājat par divu dokumentu pakotni. Es arī zinu, uh, šo dokumentu padomu pieņem lēmu februārī. Uh, un gaida tagad uh, parlamentu nostāju. Mēs esam pārāk ilgi parlamentā ar to strādājuši, bet mēs nekad neesam proaktīvi, mēs nekad uh, neejam pa priekšnoteikumiem, mēs tikai reaģējam uz situāciju, ko konstatējam. Šodien, piemēram, mēs runājam par uh, banku savienību, bet gribu tikai atgādināt, ka 2010. gadā uh, Brīdī, kad mēs uzrau, diskutējam par finanšu superuzraudzību, banku uzraud, apdrošināšanas un finanšu pakalpojumu sektorā, parlamenta nostājā Banku Savienība tika piedāvāta. Nu, protams, ka bija vēl detaļas vai, e, vai 17 vai 27 vai ECB vai citi, citas detaļas bija jās, jāskatās. Uh, Un referents toreiz bija tas, kas tagad strādā par uh, Spānijas ārlietu ministru, un tad viņš, protams, un kas negribēja to, tās bija valstis. Un 2009. gadā novembrī Ekofins uh, teica, nu, piekrītam labi, bet visu aizmirsa, uh, ka visi bija piekrituši. Nu, tikai aizmirst to, ka parlaments ir koplāmā. Uh, un mēs eh, esam par eh, uzraudzības iestādēm Eiropā, un dokumenti nav virzījušies priekš nevis tādēļ, ka valsts bija pret, bet tādēļ, ka laiks ir pārgā, pagājis, un trīs aģentūras ir izvēlējušās tādu rekrutēšanas metodu, ka neatrod pietiekam kvalificētus darbiniekus, un saka, tagad BA nav tā izveidota, ka. Uh, varētu atrast pietiekama kompetentus cilvēkus, lai tie varētu strādāt. Nu, ja tas tā nav, tad tikai tādēļ, ka valsts to nevēlējās. Un es domāju, ka parlaments visās tās sastāvdaļās, nu visās eiropeiskajās domās, vēlas paredzēt to, kas notiek, anticipēt, un varbūt būtu vēl vairāk eiropeiski nekā valsts pašas. Un valsts katreiz, un jūs pat divos, trīs jautājumos teicāt, kur valsts bloķē, uh, uh, risinājumu, piemēram, ar speici. Un uh, daži citi jautājumi, tātad, nu, praktiski tā kā pie mūra nostājamies, pret mūru skrienam. Situācija ir nopietna, es domāju, ka pilsoņi to redz. Viņi to nesaprot, viņi nesaprot, kādēļ jūs neko nedarat. Vai Eiropa ir nespējīga, viņi saka. Un es šeit gribēju tiešām uzsvērt to. Es gribu pateikties par darbu, kas ir bijis reāls, um, efektīvs un virzīts uz priekšu, bet parlaments mēģina strādāt, mēģina strādāt arī anticipējot, bet to neuzklausa, diemžēl. Un galotņu tikšanās ir, nu, burtiski tā kā pēdējā uh, iespēja. Pirms pāris dienām uh, teica, ka tie no, būtiskie jautājumi, kas skar Eiropu, tie bieži tiek pieņemti uh, pie pusdienu galda, steidzotos uh, jau doties uz mājām, vēl pirms pat pusdienas ir beigušās. Un ir pienācis laiks, lai atbildīgie tiešām uzņemtos atbildību. Nu, kas tad notiks uh, nedēļas nogalē? Padomē, nezinu neko, bet, nu, ja nekas nenotiks, tad tas būs ļoti slikts risinājums Eiropai. Paldies! Es domāju, ka tas ir viens, viens, no būt, nu, viens no aktuālākajām un būtiskākajām debatēm šobrīd. Un, eh, kā jau jūs teicāt, Žanpol, ir svarīgi nodalīt visu to darbu, kas ir padarīts, lai uzlabotu ekonomisko pārvaldību un labāku finanšu atregulēšanu. Uh, lai nodrošinātu to, lai cilvēki tiešām maksātu nodokļus, un vienlaicīgi ir šīs tādas vispārīgās debatas, kas vienmēr piesaist uzmanību. Tātad tas, kas ir ticis paveikts. Un es personīgi uzskatu, ka ir ļoti, ļoti žēl, ka cilvēki neapzinās to, ka Eiropas institūcijas tiešām strādā kopā cilvēku labā. Ne tikai krīzes apstākļos, ne tikai krīzes menedžmentam, bet arī, lai izveidotu labāk atregulētu finanšu sektoru Eiropā, lai izveidotu labāku, ciešāku, vispārīgāku ekonomisko pārvaldību. Un ja mums ir apņemšanās, ja mums ir vēlme, tad dalību valstīs un institūcijās strādājošiem viss izdosies. Uh, Protams, ka eksistē risks, ka būs vēl viens samits, kas būs garš, izstiepts un nogurdinošs. Un, protams, ka mēs visi ceram, ka samitā par kaut ko konkrētu visi spēs vienoties. Kaut vai, piemēram, vienoties par labākām iespējām investoriem Eiropā, bet vispārīgos terminos runājot, man jau ir sešu mēnešu pieredze strādājot Dānijas prezidentūras vadībā, un Es ļoti labi saprotu, ka neskatoties uz līgumā atrunātajām formālajām procedūrām, mums ir nepieciešams dialogs, mums ir nepieciešama daudz lielāka savstarpējā uzticēšanās starp institūcijām. Pie tam ne tikai starp institūcijām, bet arī starp institūcijām un dalību valstīm. Un, godātais deputāti, jums ir pilnīgi taisnība, un to jūs jau pieminējāt, ka vienmēr ir dažas dalību valstis, bet iespējams, ka šajās dalību valstīs, ka viņas pasaka vārdos to, ka nav labs līdzsvars, ideāls līdzsvars starp to, ko dalību valstīm vajadzētu darīt un ko Eiropas institūcijām vajadzētu darīt. Tātad no šāda viedokļa raugoties krīzes apstākļos vai nē, mums joprojām vēl ir daudz darāmā. Es šeit nedomāju jaunu Eiropas Savienības darbības līgumu izveidošanu, bet gan labākas sadarbības veicināšanai starp institūcijām, dalību valstīm un caurskatāmāka darba garā. Es domāju, ka mēs šeit varam runāt bezgalīgi par to, kamēr mēs noskaidrosim, kāda patiesībā ir situācija un uz kuru stabilitātes punktu vai stabilitātes saliņu Eiropai vajadzētu virzīties. Jo šobrīd jau ir skaidrs, ka samitā runa būs par to, ka Eiropā situācija ir ļoti nestabila un iespējams, ka neies runa tik daudz par to, ko mēs esam panākuši. Prieksēdētāji, paldies, Leonardo Lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Ministrs kundze. Sākumā gribu teikt jums paldies par paveikto darbu. Īpaši par reitingu aģentūru regulu. Pats bija referents. Un gribu uzdot jums divus jautājumus. Gribu turpināt iesākto. Žans Pols Kozes jau par to arī runāja pamatoti. Viņš izteica nožēlu par to, ka daži tādi ļoti nozīmīgi lēmumi tiek pieņemti, nu, piemēram, ap pusdienu galdu, nevis uh, ievērojot uh, institūciju pilnu lomu. Būtu nozīmīgi, ja tādi nozīmīgi lēmumi patiesi tiktu pieņemti ievērojot dažādos viedokļus. Man jau liekas, ka galotņa tikšanās 28. un 29. jūnijā ir saistīta ar tādu zinām pesimismu, drīzāk pat lielu pesimismu. Tad ir divi jautājumi, ko gribu jums uzdot. Pirmais ir jautājums par banku savienību un uh, fiskālo savienību. Un īpaši par banku savienību. Kā tad situācija izskatās, kādas tad ir nostājas. Viedokļi ir ļoti dažādi. Arī padomas ietvaros, to mēs zinām. Mēs saskaramies ar, ar šo situāciju un vērtējam tās attīstību. Tādēļ mans jautājums ir saistīts ar Spānijas lūgumu. Spānija lūgs banku rekapitalizāciju Jāuzdod arī jautājums, kā tad šī palīdzība konkrēti tiks sniegta. Tā tad līdzekļus jāpiešķir fondam, kas palīdz bankām, kas ir strādājušas solīdi un samērā veiksmīgi. Bet arī šeit ir tādas lielas diskusijas. Varētu būt arī tieši pasi, palīdzība banku sistēmai bez kādiem apvedceļiem. Un tādēļ mans jautājums ir par padomas um, aktuālo diskusiju, kā šīs, šie glābšanas pasākumi tagad tiks uh, īstenoti. Un nākošais. Iespēja rast konkrēts risinājums. Mans nākošais jautājums ir saistīts ar parādu apjoma samazināšanas mērķiem un palīdzību tām valstīm, kurām ir uh, problēmas, ir Grieķijas valdības prasība uh, pagarināt uh, programmu darbības laiku. Arī gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par to un kādas ir diskusijas padomē. Paldies. Well, I, I would love to... Es gribētu ļoti konkrēti izteikties, bet uh, virkne no jūsu jautājumiem būtu jāuzdod Eirogrupai. Un tas, protams, arī izlustrē to, ka mums ir ne tikai debatas par to, kā darbojas dažādas institūcijas, mēs cenšamies rast līdzvaru arī starp Eiro valstīm un pārējām valstīm. Protams, mēs saprotam, ka. Uh, intereses eh, nedalās tikai uh, starp valstīm, kurās ir eiro un kurās nav eiro. Ir arī uh, eh, citas intereses, kas ir kopīgas eiro un nav eiro valstīm. Un uh, daži varbūt teiks, ka ir divu dalību valstu Eiropa, citi teiks, ka tās ir 17 vai 25 vai 27 valsts. Bet, nu, pāris vārdos par banku savienību. Es domāju, ka visi ļoti gaida četru priekšsēdētāju ieprezentu ziņojumu. Un Van Rompē kungs uh, arī uh, tur piedalās, bet mēs neesam redzējuši pat uh, projektu šim ziņojumam. Un tā kā ir tik daudz uh, apsvērumu, kas ir jāņem vērā, Daudz, kas par to ir rakstīts eh, starptautiskajos mēdījos, kādai vajadzētu būt banku savienībai, būtu labi, ja būtu kaut kas konkrētāks, pat ja ne projekts, tad vismaz idejas par to, eh, kas tas varētu būt, lai mēs varētu diskutēt par to, kādai vajadzētu būt banku savienībai. Tas būtu labi gan padomēji, gan parlamentam un šai komitejai, ja būtu šāds konkrētāks priekšlikums. Otrakārt, Spāņi prasa atbalstu, lai rekapitalizētu savas bankas. Tas ir Eirozonas jautājums, bet es domāju, ka to atbalsta visas dalībvalstis, jo, ja Spānijā sistēma būs stabilāka, tad tas nāks par labu visiem. 100 vai 62 miljārdu eiro aizdošana nav ātri izdarāma, ir virkni procedūru, taiskaitā ir jākonstatē, kādas tad ir patiesās nepieciešamības vajadzības Spānijā banku rekapitalizācijai, bet es zinu, ka šis jautājums tiek virzīts, protams, tas vēl nav atrisināts. Ekofina sanāksmē pagājuši piekdien mums bija paredzēta pirmā prezentācija par eh, komisijas priekšlikumu par finanšu uh, Uh, rezolūciju, bet tā kā mums bija ļoti daudz darba kārtības punktu, tad mums tas bija jāatliek, jo mēs negribējām, ka komisija šo priekšlikumu prezentētu um, sanāksmes beigās. Vienkārši to būtu jāprezentē sēdes sanāksmē, lai uh, tas jautājums tiktu arī pienācīgi skatīts. Uh, glābšanas un citu pasākumu jautājumi ir ļoti svarīgi, jo daudz pilsoņi negrib glābt bankas, ja tās neatbildīgi rīkojas, bezatbildīgi rīkojas. Tātad tas ir, e, tāpēc, lai būtu tāds skaidrs signāls no komisijas šajā priekšlikumā. Un mēs zinām, ka prezidentūra šim jautājumam pies, pievērsīs lielu uzmanību. Un uh, Tas būtu jāprezentē ECOFIN Kopenhāgenā. Tas ir nepieciešams publiskajām debatēm un arī finanšu sektoram, lai rēķinātos ar to, kādi, kādas svārstības varētu būt. Grieķu programma ir arī Eirogrupas uh, rokās, un tur joprojām vēl nav nekādi secinājumi izdarīti, cik es zinu. Vēl paldies! centīšos arī turpmāk dot vārdu vienam jautājumu uzdevumajam un pēc tam ministrei, bet mums tomēr bišķiņ ātrāk ir jāstrādā. Lūdzu, Ole. Paldies, priekšsēdētājs kundze, sveicu ministrs kundzi. Es aizstāju Silvīgu Lārdas kundzi, tāpēc arī no mans būs atšķirīgs jautājums. Eiropas ziemeļu daļā Eh, tagad notiek dažādas eh, dārza ballītes, kad saule ilgāk spīd. Un eh, man šādā ballītē viens uzdeva jautājumu. Jūs droši vien zināsiet, no kurienes nāk visa šī nauda, kas te tiek izdalīta visur Eiropā. Un man jāsaka, ka tas uh, bija ļoti gudrs jautājums. Es eh, centos uh, uz to atbildēt, bet tas varbūt ir tiešām viens no svarīgākajiem jautājumiem virknei uh, lielai daļai pilsoņu Eiropā, no kurienes tad nāk šī nauda un kas maksā uh, par to visu, kas tad par visiem šiem aizdevumiem maksās. Jūs tam pieskārāties, ministrs kundze, un tā ir šī divu ātrumu Eiropa. Mēs esam tieši tādā pašā pozīcijā kā Dānija, Zviedrija apvienotā karaliste īsti negrib būt šajā savienībā, varbūt, ka kādreiz viņi izstāsies, bet mēs, Dānija un Zviedrija, vēlamies būt šajā savienībā, un es domāju, ka mūsu pilsu. Bet kā jūs eh, vērtējat šo divu ātrumu Eiropu un visus šo sanāksmju uh, eh, secinājumi? Tie visi ir priekšlikumi. Uh, kur ir tādi nenoteikti un varbūt tur kāds var iesaistīties vai nē. Vai jūs domājat, ka šī tendence pieaug un tas mums kļūst problemātiski? Varbūt ne tagad, bet uh, kaut kad mēs varētu būt tādā pašā situācijā kā Norvēģija, ka mēs esam tādi kā viesi klubā, kur mēs tā kā uh, gribam piedalīties, bet mēs tā pašā laikā gaidam vienkārši koridorā, mūs nelaiž iekšā. Vai jūs domājat, ka šie jautājumi ir. Eh, tātad jūs teicāt, ka šie jautājumi ir saistīti ar Eirogrupu, bet kāda ir šī informācija, kādi, kāds ir dialogs, kāda ir ietekme? Mans galvenais jautājums ir, ko ārē, ārpus šīs Eirozonas palikušās valstis darīs? Un vai nebūs tā, ka vilciens aizies un mēs vienkārši stāvēsim uz perona? Vai tas nav tāds uh, riskants projekts, kas varētu Eiropu sadalīt vēl vairāk, ko jūs un uh, tās citas valstis, kas ir ārpusē, gatavoties darīt, uh, lai um, iezīmētu un parādītu pārējiem, ka uh, šie attīstība varētu sagraut visu Eiropas Savienību. Miesars Skundz par to, kur nāk, no kurienes nāk šī nauda. Tā kā mēs uh, visu laiku žonglējam ar tādām milzīgām summām, uh, cilvēki vispār nespēja iedomāties, kas tās par summām ir. Bet problēma ir arī tā, protams, ka pat eh, šī nauda nekrīt no debesīm. To kādam kaut kur ir jānopelna. Nodokļu maksātājiem tā ir jānopelna, jāsamaksā, valstīm tā ir jāsavāc. Varbūt eh, tās ir obligācijas, kas tiek pārdotas vai tam līdzīgi. Un tā ir lieta, kas vienmēr ir jāatceras. Tad, kad mēs runājam par šīm milzu summām, mēs joprojām runājam par uh, darbu, kas ir jāpaveic, lai uh, šī vērtība varētu tikt nopelnīta, šī nav tikt nopelnīta un kāds varētu tikt izglābts. Un ļoti praktiskā līmenī prezidentūras laikā mēs cenšamies uh, pieņemt pēc iespējas vairāk lēmumu 27 valstu kontekstā. Pat, ja mums ir eh, vairākuma eh, lēmums, mēs cenšamies panākt pēc iespējas lielāku atbalstu, lai to atbalstītu visas valsts ideālā gadījumā, jo īpaši, ja mums bija runa par eh, nodokļu jautājumiem, tur tikai 25 valstis bija gatavs to parakstīt. Un mēs teicām, ka šis ir īstais laiks parādīt, ka 27 valsts Eiropa joprojām ir spējīga pieņemt lēmumus. Un mēs pieņemam lēmumu par kapitāla prasībām 27 valstu vidū, jo mūsu visu ietvars, protams, ir vienotais tirgus un finanšu regula attiecas uz vienoto tirgu. Tāpēc es uh, uzskatu, ka tas ir ļoti sarežģīti un tas kļūst arī uh, tāda diezgan apšaubāmi, vai uh, kaut kādas valsts varētu virzīties uz priekšu Banku Savienībā, vai tad tas nenozīmēs, ka pārējais paliks ārpusē, un kur tad tas viss beigsies. Uh, tad, tad ir šādas acīm redzamas debats par to, kā apkopot vienoto tirgu un um, finanšu regulu, un tad uh, varētu būt Banku Savienība, kas nosaktu Eirozonu, plus vēl kaut ko. Bet, kā jau es teicu sākumā, jo vairāk mēs iesaistāmies šajās debatēs, jo mazāk laika mums atliek tām lietām, kas mums ir jādara katru mēnesi. Tā ir ekonomikas pārvaldība. Proti, lai mēs varētu teikt pilsoņiem, mēs pārvaldīsim eh, šo te ekonomikas sektoru, tad mums tas arī ir jādara. Paldies, Sven! Yes, so, uh, uh... Jā, pa jā, paldies! Es arī jūs vēlētu, vēlētos šeit sveikt atkārtot un vēlētos uzdot jautājumus divās jomās. Dānijas prezidentūras laikā pirmo reizi mēs esam uzsākuši līdzsvara nesamības procedūru un pirmo reizi padomē par to ir runāts. Un raugoties uz šo pirmo raundu, tad patiesībā situācija ir samērā ironiska. Spānija un Kipra Kaut arī šīm valstīm ir būtisks problēmas šobrīd, arī runājot par eh, grūtībām bilancē. Un otrs puses ir Vācija, kura eh, šobrīd tiešām neviens vairs to pat eh, nesūdzās. Tātad arī šī valsts netiek pakļaut ekonomiskajai uzraudzībai. Un es vēlētos pajautāt, kāds ir jūsu secinājums par šo situāciju, proti kādā veidā šī jaunā procedūra darbojās. Un otrais, jūs prezidentūras priekšlikumos jūs eh, runājāt nevis eh, par, prie, par priekšlikumiem, bet jūsu prioritātēm. Jūs pieminējāt trešo jomu nodokļus. Jūs eh, pieminējāt to arī savos ievadvārdos šodien. Bet raugoties uz bilanci, runājot uz uzkrājumu aplikšanu ar nodokļiem, uh, Jūs pieminējāt, ka šobrīd mēs esam situācijā, kurā valstu finanses ir ārkārtīgi lielās grūtībās, mēs izdarām spiedienu uz dalību valstīm, lai tās samazinātu savus izdevumus, un tomēr Eiropa nevar uh, tām uzspies savu veidu nodokļu instrumentus. Vienlaicīgi jūs prezidentūras programmā esat uzsvēruši CCCTB. Arī šis fails šobrīd ir apstājies padomē, un to dara tās pašas valsts, kas parasti. Ja mēs runājam par energo nodokļu direktīvu, tad jūs jau uzsvērāt, cik šāds nodoklis būtu pielietojams, un parlamentam arī ir samērā pozitīvs skatījums uz šā nodokļa ieviešanu. Vienlaicīgi tas sasaucās arī ar energoefektivitātes direktīvu. Labi, tas ir cits fails un tomēr. Šobrīd ir skaidrs, ka padomē lēmumu pieņemšana vienbalsīgi neļauj padomē pieņemt lēmumus, kas nākt par labu visiem. Es zinu, ka jūs varbūt personīgi neatbalstat finanšu darījumu nodokļu, un tomēr mans jautājums - kādas sekas ir tam, ka ir tik ļoti liela nevienprātība padomē, un kādus aktīvus konkrētus soļus jūs vēlētos spērt, lai izvestu padomu no šās strupceļa, proti, ko jūs ieteiktu nākamajām prezidentūrām, lai nodokļu jomā tiktu kaut kas panākts, un nevis tikai atrunas un atvainošanās, ka mēs nevaram darīt kaut ko citu tādu lielvaru dēļ kā Austrija un Luksemburga. Paldies! Vispirmām kārtām makroekonomiskā. Um, bi makroekonomiskās bilances nelīdzsvarotība, tad eh, tas tiešām netika sinhronizēts ar pārējām Eiropas pusgada procedūrām, jo mēs varējām izmantot šo procedūru pirms mēs izstrādājām rekomendācijas, un tādējādi mēs būtu sagatavojuši savu veidu mūsu viedokļu, ja mēs varētu kalibrēt uh, šos pasākumus labāk un iekļautos makroekonomiskā nelīdzsvara procedūrās. Būtu bijis labāk, ja mēs būtu savietojuši kopā visu šīs procedūras, jo tas veicinātu arī daudz argumentētākas debatas. Protams, ka pirmajā raundā mēs esam daudz mācījušies un ceram, ka otrajā raundā tas būs jau labāk. Piekrīt jums nodokļu jautājumā tik tiešām mēs esam ļoti daudz darījuši un tiešām ielikuši enerģiju un laiku, lai panāktu vienošanos, jo mēs uzskatām, ka kompromisa panākšana būtu tas, ko mēs vēlamies redzēt Eiropā kā mērķi sasniegumu. Iespējams, ka tas šobrīd ļoti labi ilustrē to situāciju, ka ir nesakārtots jautājums starp to, kādi ir visa Eiropas risinājumi un risinājumi valstī, valstī lēmumu pieņēmējiem. Un tomēr mēs esam mēģinājuši panākt kompromisu, bet tas ir ārkārtīgi grūti. Jūs jau teicāt, mēs varam runāt par zināmu strupceļu. Un tomēr mēs jau, protams, nevaram apgalvot, ka no vienas dienas uz otru padomē pēkšņi būs kvalificētais vairākums nodokļu procedūrās. Tā nenotiks. Šobrīd ļoti daudz strupceļā ir nu, iestrēgušas dažādas direktīvas un citi likumdošanas priekšlikumi. Viens no aspektiem, ko mēs vēlamies redzēt atrisināt, ir tas, ka valstis ar laiku sapratīs, ka ir jārīkojās pareizi tā, kā ir vajadzīgs Eiropai, un nevis gaidīt nenovēršam katastrofu. Jo Runājot kaut vai par amerikāņu likumdošanu, ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, nu, caurskatāmība nodokļu, nodokļu procedūrās. Mēs esam ļoti smagi strādājuši pie šiem jautājumiem, bet, kā jau teicu, mums neizdevās panākt vienošanos par nevienu no priekšlikumiem, nevienu par tiem, kurus es jau jums teikšu. Deputāts, bet kādas ir sekas? Es jau jums jautāju, tātad, Ko jūs sagaidiet vai ko mums vajadzētu mācīties no šīs izgāšanās? Tātad, ko jūs pateiksiet cilvēkiem? Cie, ciešaties, ciešaties! Šeit jau mēs runājam par divu ātrumu Eiropu, vai arī divu ātrumu Eiropa būs nodokļu jomā. Mēs runājam par dziļāku, labāku, ciešāku sadarbību. Jūs atbildat, kādas būs sekas tam, ministre? Es pat eh, nezinu, kādā veidā mēs varam salīdzināt dažādas bilances un to nelīdzsvaru. Bet, eh, ja mēs pie kaut kā strādājam un ja mums ir pietiekami daudz pacietības, tad lietas virzās pareizajā virzienā. Pie tam es nedomāju, ka risinājums būtu institucionāls. Mēs esam mēģinājuši strādāt tādējādi, ka mēs pēc, lielā, pēc iespējas lielāku spiedienu, cik nu tas prezidentūras spēkos ir, mēģinam izdarīt uz tām valstīm, lai tās izmainītu savu viedokli, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka turpmākās prezidentūras liekosies tāpatās. Patiesībā par energo nodokli šobrīd mēs esam panākuši politisku vienošanos šajās politiskajās vadlīnijās, un e, iespējams, ka kompromisu izdosies rast, jo politiskās vadlīnijas nākamajai prezidentūrai ir daudz fokusētāks nekā Tās bija šā gada, lau, la, šā gada sākumā. Tas pats attiecās arī uz caurskatāmību un arī uz uzkrājumu aplikšanu ar nodokļiem, bet tas vienošanās prasīs laiku. Priekšsēdētāji Ivo. Eh, dobré odpoledne, paní předsedkyně. Labdien, dāmas un kungi, godātā priekšsēdētājas kundze, godātā ministras kundze, Ja jūs man atļausiet, es gribētu atgriezties sešu mēnešu tālā pagātnē, kad jūs pirmoreiz ieradāties šeit, pat ja jūs esat no citas uh, politiskās pārna, nu, man toreiz ļoti iespaidoja tas, ko jūs teicāt, un uh, jūs tad arī turpinājuši strādāt tādā pašā garā, un es esmu ļoti patīkam pārsteigts par jūsu paveikto. Mēs, protams, neatbalstām visu, ko jūs eh, darāt, bet eh, šeit, šajā tāpā mēs varam runāt, eh, ko vien mēs vēlamies, bet ārpusē ir vēlētāji ar savām vēlmēm, savām ambīcijām un gaidām, un savas prezidentūras laikā jūs esat vadījuši Eiropu laikā, kad francūži vēlēja savu jauno prezidentu un veidoja valdību, jūs uh, valdījāt Eiropā laikā, kad Grieķija krīzes apstākļos veidoja valdību, kura joprojām nav izveidota. Tātad es eh, to redzu kā tādu milzīgu šķērsli, un es uz jums nedusmošos, ja jūs nevarēsiet izpildīt dažus no mērķiem vai teiksiet, ka esat tagad strupceļā. Es saprotu, ka jūs nevarat ietekmēt visu. Uh, Jūs vadāt Eiropu laikā, kas uh, uh, aizvien vairāk parādīja, kādas ir tendences Eirozonā un ārpus tās Schengens zonā un ārpus uh, tās. Mēs redzam dažādas tendences, uh, centralizācijas un pretējās tendences, un to visu uh, salāgot, apvienot ir ļoti sarežģīti. Tātad šīs eh, debatas pat, ja šodien ir ļoti nopietnas, eh, bet šodienas debatas nav par eh, Spānijas banku rekapitalizāciju vai to darīt vai nedarīt. Mēs drīzāk runājam par to, vai dalībvalstis spēs izturēt Eh, šos te pieaugušos parādus. Tas ir jautājums. Un es gribētu jums pajautāt, kādas ir sajūtas vadot ekofenu, kāds ir jūsu iespējas par to, kādas ir nacionālās reformu programmas, eh, kuru priekšlikumi tika sūtīti uz Briseli un izskatīti Briselē, cik gatavas bija dalībvalstis eh, dalīties ar saviem budžeta plāniem ar Briseli. Vai šis pasākums ir uzlabojis eh, jūsu ticību, tātad padarījis optimistiskāku vai tīri pretēji, tieši pretēji skeptiskāku? Un tagad par mūsu ideoloģiskajām atšķirībām. Es domāju, ka pēdējo sešu mēnešu laikā jūs varbūt varējāt eh, uzrakstīt jauku nodaļu uh, grāmatā par uh, menedžmentu, jo tas ir tas, ko jūs darījāt Eiropā. Jums novēl to vislabāko nākotnē. Well, first of all, well, thank you for your... Pirmkārt, paldies par jūsu laipniem vārdiem. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi, runājot par to, kā institūcijas runā viena ar otru. Ir jāsaprot, uh, Uh, tāpat kā jūs bijāt arī ļoti saprotoši savās piezīmēs. Kāda ir mana pieredze? Visi, kas uh, ir iesaistīti Eiropas darbā, ir politiķi un cilvēki, un mani kolēģi padomē ir, ir pierādījuši sevi kā cilvēki, kas uzņemas atbildību un dar to nopietni. Uh, Pirmais ekofin um, notika otrajā manas ministras darbības dienā, un uh, tur bija ekonomikas un finanšu ministri, un viņi gandrīz burtiski turēja rokās savu valstu ekonomiku, un viņiem ir vajadzīga, bija vajadzīga Eiropa, bet arī viņiem pašiem uh, kā politiķiem un nacionālajām valdībām bija jāuzņemas atbildība, lai izkļūt no krīzes. Un es eh, domāju, ka šīs debats ir ļoti eh, daudz šķautņainas, bet eh, viens no stiprajām pusēm Eiropā ir arī viena no mūsu vājībām, ka mums ir šī tūkstošiem gadu uh, vēsture, eh, kur ir dažādas valstis, dažādas robežas un atšķirīgas politiskās kultūras, bet eh, ko es esmu eh, piedzīvojis, kāda ir bijusi mana pieredze padomē, ir dažādas kļūmes, protams, un atšķirības, bet tā ir milzīga atbildība um, salāgot Eiropas pienākumus un nacionālo atbildību. Varbūt, ka es neesmu liels vizionārs, bet es domāju, ka tomēr ir ļoti svarīgi, lai katrā valstī atbildīgajiem politiķiem būtu šī te apziņa, ka viņiem ir jārīkojas savu valstu labā, lai tās būtu labākā situācijā rīt nekā tās ir šodien, jo mēs esam ļoti sarežģītā situācijā un valsts situācija nemainīsies tikai uh, debašu dēļ, kas notiek šeit Eiropā. Tā var mainīties tikai, ja tiks uzņemta atbildība. Uh, ir jāpieņem regulējums, jāīsteno tas um, Eiropā un nacionālā līmenī. Paldies! Mums jau it kā būtu jābeidz, bet ir trīs cilvēki, kas vēl grib izteikties. Došu jums vārdu visiem un pēc tam ministrei vārdu atbildēja Marijana Taisene, Diego Feu un Astrīda Lulinga. Marijana, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ik deel de bezorgdheid die blijkt. Priekšsēdētājs kundze, ministrs kundze. Es piekrītu tiem kolēģiem, kas bija norūpējušies. Un gribu par diviem punktiem konkrēti runāt. Tā tad. Uh, nodokļu bāzi, kas ir konsolidēta, un divu dokumentu pakotni. Par pirmo jautājumu runājot, mēs pieņēmām samērā ambiciozu ziņojumu, to atbalstīja plašs vairākums parlamentā, un tas nebija nebūtu vienkārši, bet nu, tas mums izdevās tādēļ, ka saskaņojām savas viedokļas, bet domāju, ka padomē, it īpaši darba grupā, m, mm, vēl darbs nav pabeigts, un šeit tiek runāts tieši par tehniskām detaļām. Uh, kā šī nodokļa bāze tiks aprēķināta. Bet politiskās problēmas, piemēram, konsolidācijas jautājumu un arī sadalījuma jautājums, tie tos atliek. Bet ko jūs sagaidat? Vai jūs domājat, ka drīz varētu tikt pieņemts lēmums? Nu, varbūt nevis ar 27 valstīm, bet nu, ar kaut kādu nelielāku valstu daļu. Uh, Tagad nākošais jautājums par divu dokumentu pakotni. Mēs pieņemam to jūnijā. Žēl, ka Dānijas prezidentūras laikā mēs par to vairs nediskutēsim, bet mans jautājums ir <clears throat> jums, vai jūs vēl esat uh, padomē uh, runājuši par Eiropas parlamentu viedokli vai nē? Un pēdējais jautājums, vai jums ir konkrēti priekšlikumi un ierosmes, kā mums vajadzētu aizturēties trilogā, lai sasniegtu labus rezultātus? Paldies! Okay, um. Labi, un tagad Diego. Sr. Ministru, queria. Euh, Paldies, ministrs Kundze. Sākumā gribu jūs sveikt, sveikt uh, par jūsu prezidentūras laikā paveikto darbu, un tāpat arī gribu sveikt jūs par to, kā jūs esat atzinīgi vērtēt to, kā jūs esat veidojuši attiecības ar Eiropas parlamentu. Un ceru, ka nākotnē tas arī vēl turpināsies. Gribu uzdot divus jautājumus. Pirmais jautājums ir saistīts ar Banku Savienību. Un labprāt gribu uzzināt, kādu vietu tas uh, ir uh, ieņēmis, kā tas darbojas. Mēs runājam par tieši uzraudzība pār bankām. Tādēļ jautājums ir, kas veiks šo uzraudzību, vai tā būs Eiropas centrālā banka vai arī kāda cita institūcija. Un tad vēl gribu labprāt uzzināt, kā jūs eh, vērtējat šos izturības novērtējuma testus, jeb stresa testus sauc, un, piemēram, eh, Spāņu banku analīzi. Nākošais jautājums, ko es gribu jums uzdot, ir saistīts ar ekonomikas un monetāro savienību, kas aizvien vairāk par tādu budžeta un banku savienību pārveidojas. Vai a, mēs virsamies uz tādu vēl stiprāku politiski orientētu savienību, un vai nākošās padomas a, laikā būs pieņemti šāda veida lēmumi? Paldies! Paldies! Nākošā runātāja ir Astrīda. Priekšsēdētājs kundze, ministrs kundze, nu, es pārstāvu vienu no virsvarām, supervarām, kā Gigolda kungs teica, kas bloķē direktīvu un reformu par um, fiskalitāti, tad, nu, es tomēr gribētu mm, skaidrot nostāju dažos punktos, lai būtu skaidrs. Lielākajā skaitā dalību valsti, eh, valstu mēs runājam eh, par, piemēram, uh, Lielbritānija. Uh, Vācija un citu uh, grib noslēgt uh, līgumus par nodokļu aplikšanu, uh, kur tie tiek rasti. Un ja šāda situācija ir, un uh, mēs gribam līgumus ar trešajām valstīm, kādēļ, tad nevaram uh, noslēgt, rīkoties uh, šādā veidā Eiropas Savienībā pašā uh, iekšēnē. Uh, Tagad jautājums par Eiropu, kas virzītos uz priekšu divos ātrumos. Uh, Transakcija nodoklis tāds, kādu piedāvā komisija, jūs teicāt, ka nu, to jau var aprakt šo komisijas priekšlikumu. Bet tāda, kāda nu, tā ir piedāvāta, tā ir nu, vismaz netaisna. Un uh, ir um, ietverts liels delokalizācijas risks uz trešajām valstīm. Tas ir ļoti nopietni un zinu, ka finanšu operācijas. Uh, kas eh, nenotiek Eiropā, nu, tās netiek pakļautas transakciju nodokļiem. Un es noslēgumā gribu pasvītrot to, ko Gozeskunds jau teica, tas ir par eh, ministra padomas attieksmi. Ja padoma būtu pieņēmusi sešu dokumentu pakotnes priekšlikumu, to mēs visu būsu, eh, būtu pabeiguši pirms 2011. Mm, gada jūlī, bet nē, dalībvalsts negribēja. Mēs gribējām, strādājām ātri gribējām ekonomisko pārvaldību, bet dalība valsts vienmēr izsaka kaut kādu nē vai gaida kādus mēnešus, lai saprastu to, ka mums tomēr bija taisnība. Nu, viņi piedāvā kaut ko, maina kaut ko, lai aizvietotu. Nu, tas fiskālais pakts to nevar piespiest un arī ekonomisko pārvaldību nevar uzspiest. Tas nav tā sešu dokumentu ietvaros un stāšanās spēkā arī būtu daudz kārt agrāka. Bet es gribētu jums jautāt sekojošo. Kā jūs domājat, attiecībā uz ratifikāciju fiskālajiem paktam ir daudz valsts, kas to nav ratificējušas? Mums saka, ka to vajag pirms 1. jūlija pabeigt, lai daži, nu, tādi glābšanas sargi varētu stāties uh, spēkā, bet Vācijā es uzzināju, ka pat ja Bundestāks vai Bundesrāts ratificēs uh, dokumentu pirms 1. jūlija un viņi ir vienošanos, Gauka kungs to neparakstīs. Kā jūs redzat šī fiskālā pakta nākotni? Well, on the... Uh, Runājot par uh, CCTP, tas, ko mēs esam panākuši, ir sekojošais. Mēs uh, turpinam izanalizēt situāciju un mēs mēģinam izprast tās konsekvences, kuras ir un būs šam priekšlikumam. Un, lai panāktu kaut ko nākotnē, ir ārkārtīgi svarīgi, lai ik viena valsts saprastu, kāds ir ejamais ceļš. Iespējams, ka tā ir arī mūsu neizdarības dēļ, un tomēr mēs uzskatām, ka šis jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts, proti, ko darīt un kā rīkoties tālāk. Dānijas prezidentūra savu uzmanību ir vērsus galvenokārt uz analīzi un uz kalkulācijām, kāds būs šī kopīgā nodokļa uh, apjoms, teiksim, vienai kompānijai, vienam uzņēmumam, jo uzņēmums var būt arī vairāku kompāniju kopums, piemēram, ar meitas uzņēmumiem citās dalību valstīs un līdzīgi. Šobrīd uzskatu ir pāragri runāt par prognozēm, kas būs, ja. Uh, šis nodoklis tiks pieņemts, un tomēr jā, darbs turpinās. Iespējams, ka darbs ir ļoti tehniskas dabas, un tomēr šīs tehniskās analīzes ir priekšnoteikums, lai mēs vienotos par adekvātu politisko kompromisu par šo priekšlikumu. Par divpakotni. Neuzskatu, ka es esmu gatava sniegt kādu ieteikumu Eiropas parlamentam. Uh, Vēlētos pateikt tikai to, ka šie divi likumdošanas dosie priekšlikumi ir ļoti konkrēti. Un eh, tas ir veids, kā mēs varam tālāk strādāt pie ekonomiskās pārvaldības uzlabošanas. Un, piemēram, es biju ļoti pārsteigta, ka mums izdevās vienoties padomē tik ārkārtīgi ātri. 21. februārī tika šis priekšlikums prezentēts, un kaut arī tas bija tehniski sarežģīts, par to bija ļoti, vie to bija ļoti viegli saprast. Un varbūt, ja mēs pie visiem failiem tā strādātu, tad mēs varētu būt pārliecināti, ka mums izdosies vienoties arī par budžeta plāniem un arī par tiem sniegt valstīm labāku padomu. Ir pāragri šobrīd runāt par kādu konkrētu institūciju, runājot par šo banku savienību un tās pāraudzību, jo mēs pat vēl neesam redzējuši uzmetumu, kādā veidā vajadzētu strādāt, un vai būs kāda institūcija vai tā, kura nebūs uh, savā mandātā dalību valstu, bet gan Eiropas institūciju. Runājot par EBA, mums ir bijis ārkārtīgi strauji uzsākšanas posms, un EBA ļoti veiksmīgi īstenojas savu mandātu, un patiesībā problēma ar to nebija. Viņu paveiktajiem stresa testiem problēma nebija. Protams, arī dalību valstīm ir jāveic novērtēšana, un tomēr EBA tam ir palīdzējusi. Jautājums ir ārkārtīgi delikāts, ja mēs runājam par banku savienību, ja mēs vēlamies arī stiprināt politisko sadarbību. Patiesībā tas ir politisks lēmums, ļoti politiski iekrāsots lēmums. Ir tādas valstis, kuras vēlas, lai parādi tiktu pārdalīti uz citām valstīm, un ir tādas valstis, kuras saka, labi, mēs paņemsim citas valsts parādu, bet tad mēs vēlamies lielāku politisko varu. Un patiesībā pirms runa iet par jaunām kompetencēm vai par līgumu maiņu, ir ārkārtīgi daudz politiski iekrāsot debašu. Runājot par nodokļu uzlikšanu izcelsmes vietām. Mēs dzīvojam Eiropas Savienībā un mēs uzskatām, ka informācijas apmaiņa un atklātība ir labākais ejamais ceļš un nodokļu aplikšana izcelsmi pakalpojumu vai preces izcelsmes vietā ir labākais ceļš. Mēs uzskatām, ka nodokļu aplikšana izcelsmes vietā ir labākais risinājums patreizajā situācijā. Runājot par fiskālā kompakta ratifikāciju, man ir, es ļoti lielā mērā respektēju dalību valstu procedūras, jo arī dalību valstu parlamentiem ir savs sakāmais un jāpieņem savi lēmumi, un arī viņiem ir dažāda kompetence šajos fiskālo lēmumu pieņemšanā. Uh, Es uzskatu, ka fiskālais kompakts ir pragmatiska ideja, jo tajā runa iet par to, ko Eiropas Savienība ir apsolījusi, un dalību valsts šo Eiropas apsolījumu īsteno katrā dalību valstī. Un tas, ka šis Eiropas apsolījums ir jāiestrādā katras dalību valsts likumos, tas nozīmē darbu katru dienu. Un es domāju, ka šis fiskālais kompakts mēģinās radīt labāku fiskālo pārvaldību Eiropā, jo tas arī padara stabilitātes un izaugsmas paktā pieminētos uzsvars ļoti, ļoti svarīgus. Tātad es uzskatu, ka šis fiskālais kompakts būs savu veidu tilts starp Eiropas ekonomisko pārvaldību un dalību valstu valdībām. Uh, Un visbeidzot, ja nu man būtu iespējams sniegt kādu padomu nākamajām prezidentūrām, nākamajai prezidentūrai, tad eh, es vēlētos, lai tās organizētu ne tikai formālas dabas, bet arī neformāla rakstura debats ar Eiropas parlamentu. Uh, jo domāju, ka tas nāks par labu visiem, ja būs labāks un atvērtāks, draudzīgāks attiecības starp padomu un parlamentu. Paldies par šo sadarbību sešu gadu garumā, mēs to ļoti augstu novērtējām. Sešu mēnešu garumā atvainojos. Paldies! Un paldies, ministrs kundzei, ka jūs eh, palikāt ilgāk mūsu sanāksmē, gandrīz ceturksni ilgāk. Vēlētos izmantot šo iespēju, lai pateiktu, ka ir bijuši ļoti daudz sarežģītu dosjē. Piemēram, ir bijuši tādi jautājumi, kuros jums bija jāpabeidz tas, kas ir iesākts iepriekšējos prezidentūra termiņos, un bijis arī tādi jautājumi, kurus jums neizdevās atrisināt, un kurus jūs tālāk štafets kociņu nododat Kipras prezidentūrai. Un tomēr tāda ir dzīve. Es domāju, ka tas e, atspoguļo to, kādā veidā prezidentūras nomaina vienu otru. Es e, zinu, ka ir ļoti svarīgi un arī skaisti nobeigt kādu darbu pie kāda dokumenta, bet ir daudz svarīgāk šo likumdošanu adekvāti sagatavot. Un e, mēs esam ļoti daudz šeit strādājuši, un mēs zinām, ka viņu jautājumi tika izskatīti trialogā, bet paldies Dānijas prezidentūrai. Uh, Mēs e, sadarbosimies ar jums līdz jūsu prezidentūras pēdējai sekundē. Vēlreiz paldies, ka ieradāties mūsu sēdē. I'm sorry that uh, we cannot have a little break because we are already. Es atvainojos, ka mēs nevaram paņemt pārtraukumu, jo esam jau iekavējuši saskaņā ar darba kārtību. Sāksim skatīt nākamo darba kārtības punktu. Yes. <laughs> Ah oui. Next point on uh, our agenda is regarding. Nākamais punkts darba kārtībā ir rīcības programmas izveida nodokļu nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam. Esmu referents un es gribētu jūs informēt par jaunāko uh, informāciju par to, kāda ir likumdošanas procedūra, kādā situācijā. Kā jūs zināt, uh, mums bija priekšstādātāja konference Eiropas parlamentā 16. maijā, kura apstiprināja, uh, ka tiek uh, sadalīts ziņojums fiskālas un Kastam divos ziņojumos. Šis lēmums tika pieņemts balstoties uz ECON un IMCO komiteju pieprasījumu. Te mums ir iekšējais informācijas dokuments no Eiropas Savienības padomes, kas apstiprina arī to, ka prezidentūra ir pieņēmusi lēmumu šo ziņojumu sadalīt divos likumdošanas ziņojumos. Mums ir arī atzinums no budžeta komitejas, kas jau ir gatavs, kas arī atbalstīs šo ziņojumu sadalīšanu. Tātad būs viens par fiskālis un viens par uh, muitu. Vidusposma pārskata ziņojuma secinājumi bija ļoti pozitīvi, un mums jāapsveic komisija ar to veidu, par to veidu, kā fiskālis programma 2007. jeb 8. gadam līdz 2013. gadam, un arī muitas programma kā tika ieviestas, kā to darīja komisija. Jums, eh, jūs priekšā ir ziņojums Un tagad atsaukšos uz ziņojumu saturu. Ir 61 grozījums, kas ir piedāvāts, 39 ir tehniski grozījumi par šī ziņojuma sadalīšanu, un tos piedāvā komiteja, komisija. Un mēs uh, uzklausīsim uh, komisijas pārstāvi. Viņš mūs informēs par to, kas notiek uh, tagad komisijā attiecībā uz Eiropas parlamenta lēmumu un padomas lēmumu. No 61 grozījumi 39 ir tehniski, kā jau es teicu, vienkārši par to, ka šis ziņojums būtu jāsadala. Un ir 22 uh, būtības grozījumi, un uz tiem arī gribētu atsaukties. Mēs atbalstām komisijas priekšlikumu pagarināt fiskālis programmu, paplašināt tātad to uz uh, valstīm, kas iestājas Eiropas Savienībā un arī uz uh, kandidātu valstīm un iespējamām partneru valstīm uh, kaimiņa attiecību politikas ietvaros, ja ir izpildīti zinām nosacījumi. Bet mēs vēlamies šo sadarbību uh, aprobežot tikai uz uh, nodokļu nemaksāšanas un krāpniecības apkarošanu, ņemot vērā, ka šai programmai ir ierobežot resursi. Un to, ka fiskālis ir drīzāk tāda iekšēja sadarbības dimensija. Komisija piedāvā arī iespēju iesaistīt ārējos ekspertus, piemēram, trešo valstu ierēģņus, statotisko organizāciju pārstāvjus, un mēs uzskatām, ka mums nevajadzētu atbalstīt šo priekšlikumu, jo fiskālis programmai arī turpmāk vajadzētu uh, galvenokārt fokusēties uz nacionālo nodokļu iestāžu sadarbību un uz budžeta ierobežojumiem, kas noteikti būs nākamajā daudzgad finanšu schēmā. Mēs atbalstām komisijas priekšlikumu, ka fiskālis būtu jāsaskaņo ar uh, tagadējo un nākotnē esošo uh, Eiropas Savienības likumdošanu, lai atbalstītu pasākumus uh, jaunu nodokļu ieviešanai, piemēram, un uh, arī, lai uh, atbalstītu valstis uh, dažādu pieprasījumu sakarā. Un nākotnē iespējams mums būs arī vienotā korporatīvā uzņēmuma nodokļu bāze. Un tagad par budžetu. Protams, ka komisijas priekšlikumā ir zināmas tātad skaitlis šai programmai, te bija 778 miljoni eiro, kas ir sadalīts starp muitu un fiskālis, bet kā mēs piedāvājām un no budžeta arī saņēmām atzinumu, ka šī komiteja nedrīkstētu šobrīd pārāk pievērsties šim skaitlim, uh, patiesībā saskaņā ar eh, to pieeju, kāda ir pieņemta citās parlamentu komitejās, kur ir runa par nākotnes uh, programmu finansēšanu. Šis ziņojums neizsakās par budžeta priekšlikumiem, jo tas tiks skatīts, sarunāts par daudzgadu finanšu schēmu 2014. līdz 2020. gadam. Tāpēc mēs uh, Skaitļus komisijas ziņojumā skatīsim tikai kā indikatīvus. Runājot par deleģētajiem aktiem, mēs atbalstām komisijas priekšlikumu, kas norāda, ka ieviešanas pilnvaras tiks nodotas komisijai un ka ikgadējās darba programmas tiks pieņemtas saskaņā ar procedūrām, uh, atsaucoties uz regulu par noteikumiem un vispārējos principus, par eh, mehānismiem un to, kā komisijai ir jāīsteno ieviešanas pilnvars. Un tomēr mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums būtu jāatbalsta. Ja ja tie, juridiskajā tekstā tiks iestverti galvenie punkti, proti, ka finansējuma aploks tiek sadalīta uh, pa programmas daļām un ka būs uh, labi formulētu mērķu saraksts, kurā tiktu ņemts vērā Eiropas nodokļu maksātāju intereses un ne tikai nodokļu iestāžu intereses dalību valstīs. Already... Tā kā mēs jau esam saņēmuši budžeta komitejas atzinumu. Es piedalījos arī debatēs eh, par šo atzinumu budžeta komitejā. Gribētu jums pateikt, ka budžeta komiteja vēlas, lai šeit būtu atsauce uz 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par investīcijām nākotnē, par jaunu finanšu ietvaru konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai. Patiesībā tā ir atsauce uz Sure komitejas ziņojumu. Un mēs arī gribam uzsvērt to, cik svarīgi ir uh, cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu un krāpniecību. Un to mēs piedāvājam arī mūsu ziņojumā, jo šī programma kas bija ļoti veiksmīga, ļoti efektīga saskaņā ar vidusposmu pārskatu. Eh, tai vajadzētu tieši vairāk pievērsties eh, nodokļu nemaksāšanas un nodokļu krāpniecības apkarošanai. Un ir vēl kāds priekšlikums no budžeta komitejas par um, indikatoriem. Tātad mēs atbalstām, lai būtu šādu uh, Uh, sasniegumu indikātoru komplekts, kas ļautu izvērtēt sasniegto. Ar to arī beigšu, un ja jūs vēlaties uh, vispirms uh, uzklausīt komisijas viedokli, bet es domāju, ka vispirms vajadzētu tagad dot vārdu ēnu referentiem. Un pirmais ir Juan Klīnkungs no sociālistiem. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs, darbie kolēģi. Nu, sākumā. Fait, ka la conférence des présidents. Priekšsēdētāju konference lūdz mūsu komiteju un IMCO komiteju kas gribēja mm, muitas jautājumus nošķirt no ziņojuma un uh, radīt uh, atsevišķas uh, programmas, kā tas bija sākotnēji. Es gribētu ļoti atzinīgi vērtēt kolēģi Stolojanu paveikto darbu, kurš, manuprāt, ir solis pareizajā virzienā. Un par um, principiālu nostāju runājot, jāsaka, ka 27 valstu fiskālā mm, politika tiek vienota, un budžeta jautājumi tiek skatīti ārkārtīgi pretrunīgi mm, šodienas uh, kontekstā. Mums ir nepieciešami izmērāmi un caurskatām risinājumi, lai cīnītos pret krāpniecības gadījumiem, bet arī pret dažiem optimizācijas gadījumiem, kas vienkārši izmanto nepilnības uh, savienībā. Un tādēļ mēs pilnībā gan garā, gan arī izpratnē burta ziņā turnējamies pie astotā grozījuma, ko iesniedz ir grozījums. Un uh, Komisija vēlas saglabāt optimālo risinājumu, lai izmantot vislabāk uh, fondus, un es domāju, ka tas ir visnotaļ atbalstāms. Un gribu atbild, atgādināt to, ka fiskālajie jautājumi tādā izpratnē, ka uh, harmonizācija ir pēc iespējas plaša, ka šim uh, principam uh, būtu jātiek pielietotam. Mr. Uh, Wolf Klint from Liberals. Jā, vielen Dank. Uh, paldies. Arī es gribu pateikties uh, referentam par iesniegto dokumentu un gribu teikt paldies. Es negribu detalizēti par to runāt, kādēļ mēs tiešām esam par atsevišķu uh, jautājumu risināšanu IMCO un ECOMS. Uh, jo komisija ir kopumā šo fiskālas projektu, fiskus programmu ieteikusi, par to jau runāja sociāldemokrāta komis, ko, kolēģis. Fiskus programma ir komisijā daudz tāda vienotāka mm, nekā muitas un uh, fiskālajie jautājumi, tādēļ nu nav jēgas tos tā īpaši dalīt. Bet gribu uzdot jautājumu. Stolienkungs, jūs pievinējāt tā saukto labo uh, pustermiņa izvērtēšanu. Un to es nevaru novērtēt. Nu, man liekas, tikai viena lieka, lai arī novērtējums ir ļoti labs, faktiski jau ir tā, ka mēs aizvien vēl saskaramies ar plašām problēmām. Apkarojot uh, nodokļu nemaksāšanu, nodokļu pārvietošanu, un tas gan a, uh, apgrozījuma, gan ienākuma nodokļu kontekstā. Tādēļ es nezinu, šī pustermiņa izvērtēšana, kas ir bijusi pozitīva, ir tiešām tik uh, pozitīva, vai tā ir pareizi. Nu, iespējams, ka tas ir uh, tā pareizi par centieniem, bet, nu, manuprāt, tas vēl nav. Um, tā, uh, diskutējot par rezultātu, un, protams, ka jārunā par legālo nodokļu izturēšanos, tas ir atbilst, nu, ar tieslietu sistēmu, bet vienalga var būt kaitīgs atsevišķiem valstīm. Uh, jo nu, vienkārši likuma tādi, tādi trūkumi var tikt izmantoti. Un mums jāatšķirs starp legālo un nelegālo, un mums jāmēģina ne tikai nelegālo apkarot, bet arī eksistējošos trūkums, izmantojot labāku sadarbības mehānismu, slēgt. Un nezinu, vai esam sasnieguši jau to progresu, kādu vēlamies sasniegt. Un, un konkrēti, Stoljankungs, jūs norādījat uz to, ka 39 grozījumi ir iesniegt, un tās ir praktiski divas trešdaļas, un, un tās ir tehniskas nepieciešamas korekcijas tādēļ, ka šis projekts ir sadalīts divās daļās - fiskāls 2013 un 2013, nu vairāk par tiem nerunāšu, bet par saturu. Pirmkārt, jūs piedāvājat arī izmaksu dēļ tādu risinājumu, ka pieeja a, programmai a, arī ekspertu izmantošanai tiek apgrūtināta. A, un tikai izmantotāji un projektu uh, atbalstītāji tiek iesaistīti. Uh, nu, vai tiešām tas ir tik ļoti nepieciešams, to nu es nezinu. Jo tā sauktie eksternie eksperti var nu, tādus jaunus skatījumus varbūt ieviest un varbūt arī kādas jaunas alternatīvas um, metodas risinājums piedāvāt. Tādēļ nezinu, vai mums vajadzētu tik kategoriski teikt nē. Otrs punkts. Par budžetu un nu, par budžeta ietvaru. Jūs stāstiet un teicāt to, ka jūs pārstāvat tādu viedokli, ka pat laban skaitlis 700. 78 vai 777 miljoni vēl nav tik ļoti konkrēta, ka tas vēl nav apstiprināts, ka tas um, gan ir daudz gadu finanšu perspektīvas sarunām atstāts. Uh, Bet, nu, nezinu, varbūt mums vajadzētu būt um, drosmīgiem nosaukt kādu skaitli, un varbūt, ka skaitlim jābūt mazākam nekā tas, kas tagad šeit ir piedāvāts, jo visādi citādi. Varbūt, ka riskējam ar to, ka tas, kas pēc tam notiek, um, ka mēs šo um, projektu darām divām, divās daļās, ka nu, nevaram īsti saņemt to, ko gribam. Nu, lūdzu, vēlreiz par to pārdomāt. Nu, un pēdējais um, - deleģētie tieslietu akti saprotu pilnībā to, ka komisija šeit, tāpat kā daudzās citās jomās, mēģina ar šiem deleģētajiem aktiem nākotnē uzturēt situāciju tādā stāvoklī, bet mums vajadzētu arī būt uzmanīgiem, cik tālu uh, ejam, jo zinu, ka diskusijas citās jomās ir bijusi nu, tāda ļoti ekstensīva un tā arī ir tulkota, un tas, kas pirmajā līmenī notiek, Tas uh, bieži vien otrajā līmenī ir atrodams, un to mums kā šī parlamenta deputātiem nevajadzētu atļaut. Klints nav. Paldies Klints kungam, un tagad došu vārdu Filipam Lambert kungam. Tātad man. Labvakar. Jauka pēcpusdiena visiem. Vispirmām kārtām vēlētos pateikties referentam un vēlētos pateikties tam, ka mēs programmu sadalām divās daļās - muitas un nodokļu daļā. Protams, ka mēs varam runāt par šādu programmu finansējumu un arī par to, ka vajag vai nevajag nodokļu savienību Eiropā. Un tomēr mēs atbalstam grozījumus 7, 8 un 22 par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Uh, Viens no momentiem, kur mēs tiešām uzskatām šīm programmām būtu pievienotā vērtība, ir uzlabot eh, caurskatāmību tādos aspektos, kuri nav likumdošanā atrunāti, bet eh, kuri ir ļoti svarīgi no praktiskā viedokļa raugoties, proti nodokļu reglamenti. Īpaši runājot par uzņēmumu nodokļiem, tad eh, ļoti daudz uz tiem attiecās noteikumi, kas ir sava veida individuāli lēmumi un tomēr, kas dalību valstīs veido nodokļu politiku. Un no šāda redzes viedokļa raugoties, mēs uzskatām, ka tas varētu būt labs instruments, kas piedabūtu dalību valstu administrācijas eh, dalīties ar dažādu nodokļu noteikumiem mainīties ar tiem starp dalību valstīm. Ja mēs vēlamies uzrabot nodokļu iekasēšanas efektivitāti, tad caurskatāmība un pārskatāmība ir pirmais bauslis. Jo visai sistēmai par sliktu nāk tas, ka tā nav pārskatāma. Pie tam eh, mēs nerunājam tikai par sistēmas seju, bet arī par to, kādā veidā iedzīvotāji gūst ieskatu nodokļu savākšanā. Un visbeidzot par tiem grozījumiem, kuros eh, runa iet par finansējumu dažādām aktivitātēm. Mēs neesam pret principu kā tādu, un tomēr ir jābūt skaidrībai par to, ko referents ar to ir domājis. Un, protams, ka ir jābūt skaidram, ka pēc 30% tiek atvēlēta vienai aktivitātei, 20 citai un 10 vēl citai. Tātad es piekrītu idejai pēc būtības, un tomēr mēs vēlētos dzirdēt labāku pamatojumu. Tas arī ir viss, ko vēlētos pateikt. Paldies! Prieksēdētājs. Paldies Lambert kungam. Tagad Stroģana kungs. Eh, děkuji, pane předsedající. Paldies, prieksēdētāji kungs. Mūsu nostāja par šo dokumentu mūsu viedokli atvieglo tas, ka šī programma ir sadalīta divās daļās - muitas daļa un fiskālas daļa. Šis nodalījums ir palīdzējis lielā mērā formulēt mūsu politisko nostāju un viedokli, un mūsu skatījums uz eh, šo jautājumu lielā mērā sasaucās ar jau iepriekš runātāju teikto. Varbūt divi papildus komentāri. Vispirmām kārtām izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Esmu pārliecināts, ka mans teiktais jūs nepārsteigs, jo es to esmu teicis vienmēr un visur. Mēs uzskatām, ka izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir pārāk augstu nodokļu rezultāts un pārāk sarežģītas fiskālās jurisdikcijas rezultāts, bet nerunāsim par to šodien. Jebkurā gadījumā es vienmēr esmu teicis, ka mēs tiešām ceram, ka mums beidzot izdosies apkarot izvairīšanos no nodokļiem, jo mēs uzskatām, ka tas nāk par sliktu visai Eiropai un mūsu iedzīvotājiem, galvenokārt, protams, ekonomikai. Un, eh, protams, ka mēs vienmēr esam iestājušies par adekvātu nodokļu politiku. Un eh, cits komentārs šeit piekrīt Lambert kungam, kurš tagad iet projām ārā no zāles. Jā, jā, jā. Tātad runājot par konkrētiem, konkrētiem skaitļiem. Lambert kungs pieminēja procentus, 20, 30, 10, un varbūt, ka tiešām referents varētu vairāk specificēt. Un Klīnca kungs to jau pieminēja, tātad varbūt nevajadzētu konkrēti runāt kaut kādos skaitļos vai procentos. Mēs būtu ļoti priecīgi, ja referents sīkāk paskaidrot, ko nozīmē šie procenti, un tad mums būtu vieglāk izveidot savu nostāju. Bet es atbalstu referentu nostāju vispārīgos eh, vilcienos. Čantas kungs, Nikolas Čantas ir šeit. Lūdzu. Ah. Um, uh, sorry, um, Mr. Šuntis. Uh, is... Es atvainojos, Šantas kungs nevarēja šodien ierasties uz sēdes, bet uh, man viņš nekādu ziņu nav devis, līdz ar to es saku, ka mūsu politiskajā grupē komentāru nav. Priekšsēdētājs labi. Un tagad es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim Daska kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirmām kārtām komisija vēlētos pateikties referentam un ēnu referentiem par to, ka jūs atbalstiet fiskālis 2013 programmas pagarināšanu un tās pagarināšanu uz 14. un 20. gadiem. Komisija ir ņēmusi vērā parlamenta priekšsēdētāja konferences lēmumu, un komisija vēlētos sadalīt sākotnējo fiskus programmu divās daļās. Un tomēr komisija uzskata, ka ir jāsaglabā šī, šis dalījums, jo tas, kādā veidā tiek tiek interpretēta šī programma, tas ietekmēs arī nākamo programmu paudžu darbību 2013. gadā diskutējumās daudzgadu finanšu schēmas ietvaros. Un tomēr prezid, priekšsēdētāja konferences izteiktā vēlme par to, ka komisijai vajadzētu sagatavot eh, izmainītu priekšlikumu. Tādējādi mēs eh, sagatavosim divus likumdošanas tekstus. Tas nozīmē, ka Eiropas parlamentā un padomē diskusijas var turpināties. Tā ir komisijas oficiālā nostāja. Vēlētos šeit arī pieminēt dažādos viedokļus, kurus ir izteikuši dažādi runātāji. Varbūt pāris, eh, pāris informācijas graudu. Vispirmām kārtām kandidātu valstu un iespējamo kandidātu valstu iesaistīšana šajā programmā. Tā ir budžet, tas ir budžeta neitrāls priekšlikums, tam nebūs nekādas ietekmes uz finansējumu palināšanos vai samazināšanos. Ārēju ekspertu piesaistīšana, tas jau notiek patreizējās programmas ietvaros, un tas notiek no gadījums uz gadījumu situāciju, un arī šajā gadījumā iespējas uz programmas finansējumu ir minimāls minimāls, un tomēr tas eh, dod palielinātu pievienoto vērtību tieši tehniskas palīdzības ziņā. Runājot par igadējo, igadējo finanšu programmu, tad deleģētie akti šeit komisijā ir varbūt savādāk skatījums. Nākamais par budžetu dažādām aktivitāšu kategorijām šajā jaunajā programmā. Komisija atbalsta to, ka budžeta kategorijas vajadzētu nosaukt katrā ikgadējā programmā. Un tomēr komisija neuzskata, ka vajadzētu specificēt š, šīs aktivitātes likumdošanas aktos, jo tas būtu pret patreizējai fleksibilitātei, kas ir iekļauta vidustermiņa pārskatā. Paldies! Q. Okay. Is, uh... Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja ne, tad eh, ļaujiet man pateikt, ka saskaņā ar manu pieredzi un cik es zinu, ja tāds kā finanšu schēmā 2014. līdz 2020. gadam būs samazinājums tajā summā, ko jau piedāvā komisija, ko mēs zinām, tad šī programma uh, lielā mērā riskē arī zaudēt finansējumu, jo šī ir tāda programma, kur var samazināt uh, finansējumu. Ja mēs salīdzinām finansējumu samazinājumu KLP, kopējai lauksaimniecības politikai vai kohēzijas fondiem, uh, Tur tas nav tik vienkārši, tāpēc es eh, sadarbošos ar ēnu referentiem, lai paraudzītos, kā mēs varam eh, sniegt atbalstu pēc iespējas labākam finansējumam šai programmai, lai panāktu pēc iespējas labāku rezultātu. Pēc komisijas paziņojuma un balstoties uz 53. reglamenta pantu, uh, Ekon ir jāatliek šī dokumenta izskatīšana, līdz komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu. Sekretariāts informēs deputātus rakstiski par to, kas notiks tālāk. Tāpēc mēs tagad nogaidīsim, kā komisija šeit rīkosies, kad tā nāks klājā ar jaunu priekšlikumu, un tad mēs noteiksim jaunu grozījumiesniegšanas datumu eh, no deputātu puses. Liels paldies! Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir uh, Eiropas parlamenta un padomas uh, priekšlikums par kopējiem Eiropas tirzniecības noteikumiem. Marijana Taisena referenta, lūdzu. Tas ir atzinums, jā. Voorzitter, uh, wat is het uitgangspunt? Priekšsēdētāj, kungs. Nu, kāds tad ir sākums visam šim stāstam? Tas būtībā ir komisijas paziņojums, un komisija konstatēja, ka šeit ir atšķirības eh, tirdzniecības eh, politikā, un tas ir iekšējā tirgus darbības ierobežojums. Tādēļ tika piedāvāti grozījumi izmaiņas, kas noteikti to, ka tirdzniecības noteikumi ir vienoti un atšķirības tiktu novērstas. Viss tā rezultātā tirgotājs. Uh, tā uh, darbība tiktu mainīta, iet runa arī par patērētāju, par patērētāju tiesībām un arī par uh, saistībām uh, un darbībām uh, tirgotāju starpā, piemēram, par transakcijas nodokli, par uh, pārvedumu uh, termiņu. Un savukārt patērētājiem uh, viņa tiesības pieaug un uh, piedāvājums kļūst labāks produkti. Produktu cenas samazinās un pakalpojumu kvalitāte pieaug. Un šādā veidā uzticība pieaugtu arī pārobežu kontekstā. Bet kādi tad ir šie sarežģītie punkti? Piemēram, komisijas darba dokumentā tas nav saistīts ar tirdzniecības tiesībām dalību valstīs, ka tās ir izmaiņas, kas harmonizētu sistēmu. Nē. Dalību valstu tirdzniecības tiesībās jāiestrādā alternatīvās uh, iespējas, proti sekundārās tiesības, kas būtu identiskas visā ES un ka tās varētu tikt pielietotas um, brīvprātīga, uz brīvprātības pamata. Nu, katrā vārdā praktiski, katrs vārds ir nozīmīgs. Tas ir nu, instruments, ko var izmantot, proti pircējs eh, pieņem šādu lēmumu, arī patērētājs. Uh, Un tad, kad iet runa par šādu līgumu. Un ļoti skaidri tas ir jānorāda. Tātad patērētājiem jādod savu piekrišanu, ka tieši šādā veidā līgums tiek noslēgts. Un arī, ka tieši šie līguma noteikumi tiek izmantoti. Un kādā kontekstā tas darbojas, tā ir pārrobežu tirdzniecība. Tas ir ļoti nozīmīgi, ka tas ir jāuzsver. Tie ir pirkumi, tad arī materiālie. Uh, pirkumu, digitālie saturi un arī pakalpojumu līgumu un līgumu starp pārdevējiem un patērētājiem no vienas puses vai arī tirgotājiem un tirgotājiem. Un vismaz vienam no partneriem jābūt eh, mazam mm, vai vidējam uzņēmumam. Dalība valsts aptvērumu var paplašināt, bet nu tā nav īsti mūsu eh, lieta, par ko lemt piezīmes, kādas ir e, izteikusi referenta, tās es esmu ietvērusi, jo mums vēl nav bijusi iespēja uh, par šo jautājumu diskutēt. Es uh, mēģināju tā ļoti skaidri mm, nu, uh, visu definēt, lai mēs varētu ekon um, diskutēt un redzēt, kas ir jāmaina, un lai uh, komitejas plašs vairākums uh, piekristu. Uh, Kas tagad ir jāizdara? Nu, mēs um, sastādām tikai atzinumu. Mums tas ir jāzina. Mūsu kompetence ir ierobežota, un līdz ar to mēs nevaram IMCO komitejas darbu vai Juri komitejas darbu padarīt. Mums nav jāiedziļinās visās tehniskajās detaļās, tas nav mūsu uzdevums. To varam darīt ar grozījumu palīdzību mūsu uzmanība ir vērsta uz ekonomisko uh, ietekmi un raudzīsimies, uh, kā šo priekšlikumu var optimizēt gan uzņēmumiem, gan uh, patērētājiem. Domāju, ka mums nav jādiskutē punktu pa punktam. Tādēļ um, es vienkārši uh, manus dokumentu sastādīju tā, ka ir nu, ievadvārdi, uh, principiālās nostādnes. Uh, Un ja e, ir vēl nu, nepieciešams, kas diskusēt, tad to var varbūt tehniski nedaudz labāk izdiskutēt. Un domāju, ka IMCO un Juri komiteja tad to varēs padarīt. Mēs detalizētu to nedar nedarīsim, jo tas tad e, ir e, citu uzdevums. Kā es saturiski šo dokumentu veidoju? Es konstatēju, ka komisija ir pārspīlēti optimistiska tādēļ, ka noteikti, protams, ir vēl zināmi um, zināmas barjeras, piemēram, um, tī, pērkot um, priekšmetus, bet man liekas, ka komisija mēģinot šīs barjeras um, uh, likvidēt, uh, tomēr ir pārāk optimistiska. Mēs, mums ir jāstrādā, mēs gribam, lai iekšējais tirkus darboties. Uh, darbotos, mēs gribam mm, ekonomikas attīstību panākt. Un ja ir um, barjeras, un ja mēs tās varam novērst, tad pie šī jautājuma ir jāstrādā. Tādēļ, nu, man tāda pozitīva attieksme, tādēļ mēs pievēršamies šiem tirdzniecības tiesībām. Protams, ka ir jābūt uzmanīgiem attiecībā uz to, ka, kā tad, kāda ir saikna ar cenu, jo cena šai jaunai sistēmai nedrīkst būt augstāka nekā mēs saglabātu līdzinējo, pat labam spēkā esošo sistēmu. Ja pieņemam lēmumu, nu, būtībā lēmums ir jāpieņem uzņēmējiem. Un ja viņi domā, ka tas nav piemērots vai piemērojams, tad viņš šo sistēmu neizmantos. Cik šī sistēma maksās? Nu, tad jāraugās uz to, cik šī sistēma maksā pat laban un ko var mainīt. Pagājušajā gadā tika nu, pieņemta jauna direktīva par patērētāju aizsardzībām, bet tā vēl ir jātransponē nacionālajās uh, nacionāla likumdošanā. Tas notiks uh, tikai mm, 2014. gadā jūlijā pēc nākošajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Arī tas jau ir jāiemēro, uh, formulēt mūsu viedokli par šo jautājumu. Un tad ir divi likumdošanas priekšlikumi. Uh, par alternatīvām un par online strīdu risināšanu. Tas arī ir nozīmīgi, ja mēs pieņemam lēmumu, kam jānotiek ar šīm tirdzniecības tiesībām. Bet šie jautājumi arī vēl nav atrisināti. Un vēl nākošais svarīgais punkts. Mm, Roma viens risinājums - starptautiskās privātiesības, un šī de, uh, regula nosaka to, ka 2013. gadā notiks pārskats. It īpaši sastais pants šajā uh, regulā tiks pārskatīts. Sastais pants runā par patērētāju līguma tiesībām. Arī, ja tiek pieņemts lēmums par vienu no noteiktu tiesību pielietošanu, katrā gadījumā spēkā ir tās valsts um, tiesības, kurā ir patērētājs, lai tiesiskā aizsardzība būtu labāka. Nu jā, un jautājums ir, kā tad tas tiek novērtēts. Ja mēs saturiski to gribam pārbaudīt, tad redzam, ka uh, šajā jautājumā nu, patiešām ir tāda liela neskaidrība par to, kā tad Romas viens a, regulas a, dokuments tiks saskaņots ar šo tirdzniecības noteikumu. Tas ir nozīmīgs jautājums, jo atbilde a, parādīs, vai tas viss tiks pielētots vai arī nē. Nākošais brīvprātības princips. Mēs zinām, ka bieži vien par to tas tiek tikai runāts un uh, tiek runāts par to, ka patērētāja tiesības maksimāli jāharmonizē. Un to ne patērētāji, ne parlaments neakceptētu, ka būtu slikts risinājums. Bet es domāju, ka šis brīvprātīgs instruments ir ļoti labs. Nākošais attiecības uzņēmēju līmenī, tā sauktais B2B princips, ja runa iet par um, nelieliem uh, uzņēmumiem, tad uh, bieži tos uh, pakļauj lielu uzņēmumu spiedienam un patērētāju spiedienam, un tiesiskā ziņā viņi nevienmēr ir labi aizsargāti tad, kad viņi ar lieliem uzņēmumiem slēdz līgumus, un viņu vājā pozīcija sarunu vešanā bieži vien tiek nu, tā nepareizi novērtēta, un es domāju, ka mums ir tie paši dokumenti um, jā. Ja, izmanto, kā arī gadījumos, kad runiet par patērētājiem. Tirgus pozīcijās arī ir atšķirības, un tādēļ ir jāatrod pareizais balans. Tātad, ja šis B2B tiek pieņemts, tad nu varēšu tikai sveikt vienu komisiju par veiksmīgu darbu, bet pārējie punkti par līguma saistībām netiek atrisināti. Es domāju, ka Mūsu uzdevums ir tas, lai uh, uzlabotu šo dokumentu. Šis darbs ir nozīmīgs, bet jāuzdod uh, jautājums tomēr, vai nu nevajadzētu lielāku risinājumu, jo komisijas pa mm, darba papildvērtība ir tāda, ka juridiskā drošība pieauga. Tātad, ja mēs pieņemam lēmumus par, un uh, lemjam par labu šai alternatīvai tiesiskai sistēmai, tad jāraugās, lai viss šādi tiktu atrēķināts, lai nevajadzētu pārbaudīt, kāda tad ir juridiskā situācija, ja kāds no uzņēmumiem sāk tirgoties pārobežu kontekstā. Ja uh, tirgotājs nav drošs, ka nu viss ir pilnīgi skaidrs un viņš neredz, ka noteikti punkti tiek atrisināti, tad, nu, viņam tas ir jāpārbauda vai atbilstoši jārīkojas, un tad tas ir ļoti dārgi. To arī uh, pasvītroju dokumentā. Piemēram, 27. punkts, kas nav pilnībā atrisināts. Šos punktus vajadzētu atrisināt, un tādēļ vajadzētu vēl vienreiz pārbaudīt, kā to vērtē komisija. Tad uh, finanšu pakalpojumu izslēgšana no aptvērumu. Komisija to zaļajā grāmatā ir uh, formulējusi, un arī konsultācijas par šo jautājumu būs. To mēs varam vēl detalizētāk izskatīt, uh, un to varam darīt ar grozījumiem. Un vēl divi būtiski punkti - Eiropas uh, tipēta līgumi. Tos gaida tie, kas tos piemēros, proti um, apvienības, uh, profesionālās savienības un tā tālāk ziņojumā to konstatēju. Es uh, aizmirsu patērētāju aizsardzības uh, organizācijas pieminēt. Mums ir nepieciešams arī šāds vienots Eiropas uh, tipveida līgums. Nākošais jautājums. To varētu izmantot un būt arī tiesiska juridiska drošība. Komisija sadarbojas ar dažādu organizāciju pārstāvjiem, gan uzņēmumu, gan tirgotāju, gan arī patērētāju labā. Tas pats skatāms par apmācību. Apmācība ir ļoti juridiski sarežģīta, un komisijai varētu dot tādu ieteikumu. Ļoti daudzi prasa, lai tiktu šādi um, apmācības semināri organizēti. Ja šāds instruments būs, tad ir ļoti labi jāveic skaidrojošais darbs, lai to varētu ātri izmantot. Un vēl specifiski juridiski jautājumi. Bet es domāju, ka par to mēs varam diskutēt nākošajā sēdē, diskutējot grozījumus. Sastais pants, otrā ievilce Romas līgumos un arī šīs jaunās pirkuma tiesības. Nākošais punkts zinām, tāda pelēkā zona, tas ir devītais un astotais pants regulā. Tie nav īsti skaidri. Mēs nezinām, kas notiek tajā gadījumā, ja patērētājs nepiekrīt pielietojumam un īsti nezin, kura tiesa ir, kurai, kuras tiesas ties, tiesvedībai piekrīt šī lieta. Šeit ir tāda, zinām, juridiska nedrošība. Priekšstādā kungs varbūt tas bija tā ļoti tehniski atvainojos, bet nu, tas ir tāds juridisks uzdevums. Es mēģināju pēc iespējas skaidrāk runāt un ceru, ka ēnu referenti var man piekrist, kā mēs ekonomiskos, ekonomiskos uh, jautājumus varam ierobežot. Un mēs tās juridiskās detaļas nu netik uh, intensīvi skatās. Juristiem vajadzētu ar to nodarboties. Un, protams, ka priecājos. Uh, mm, un gaidu kolēģu reakcijas un ierosmes. Paldies! No. Paldies, Taisens kundze! Tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Honk no kungs, vai jūs vēlties kaut ko teikt Presēdo eh, kungu vārdā? Oui, merci. Euh... Paldies, priekšsēdētāji kungs. analoģiski par uh, ziņojumu, kas par uh, filiālēm un uzņēmumiem tika veikts. Mēs esam iesnieguši grozījumu, kas no vienas puses ievieš grozījumu griestus, lai izmantotu izņēmumu uh, klauzulas, un no otras puses tas ir cits jautājums, par ko jūs tagad runājat. Tas ir nākošais jautājums, par ko jūs tagad uzstājaties. Jā, tieši tādēļ es nesapratu, kādēļ man ir jāuzstājas, jo neesmu par šo jautājumu, ar šo jautājumu strādājis. Jā, man likās, ka tas nav īsti mans jautājums. Sančes presēdokungs par tieši par šo jautājumu man neko nav iedevis. Labi, paldies. Paldies. Uh... Jā, es jums nepateicu tā konkrēti, ka mēs runājam par šo te atzinumu projektu. Ok, please, Mr. Klins. Klinsa kungs. Ok. Azo. Tātad, dārgie kolēģi, daži īsi komentāri. Vispirms mēs taču visi atcerēsimies, ka Marijā Monti pagājušajā gadā sastādīja eh, lielu ziņojumu komisijas priekšsādātājiem par uh, iekšējo tirgu, sakot, ka ir ļoti daudz izaugsmas potenciāls, kas varētu tikt izmantots, ja mēs iekšējo tirgu tiešām pabeigtu un atvieglotu darbību vietējā, vienotajā tirgu. Šis eh, piedāvātais papildus izvēles projekts par Eiropas eh, tirzniecības noteikumiem papildus eh, nacionālajiem noteikumiem ir līdzeklis, lai tiešām vienoto tirgu labāk izmantot, nekā tas ir dalīts līdz šim, darīts līdz šim. Līdz ar to šie mērķi ir ļoti apsveicami. Un es uzskatu, ka šis ir saprātīgs priekšlikums, kas cerams drīz varēs tikt īstenots. Vai šis projekts funkcionēs? Protams, ka to nelemsim mēs šeit parlamentā. Uh, to nelems arī komisija vai padoma, tas būs ļoti tieši atkarīgs no uzņēmumiem, jo īpaši no maziem un vidējiem uzņēmumiem un arī no patērētājiem, vai viņi būs gatavi uh, pāriet uz šo jauno noteikumu ietvaru. Uh, preču izplatīšana tiešsaistē strauji pieaug, un tieši tādam vidējam uzņēmumam uh, Tas ir milzīgs apgrūtinājums eh, izplatīt preces eh, pārobežu kontekstā un visu laiku saskarties ar atšķirīgiem noteikumiem un tos eh, taču ir jāievēro. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgs ekspertu atbalsts, ir jāiepazīst ar šiem noteikumiem un jāiestrādā šajā valstī. Un, ja tas tiešām ie, izdotos tādu vienotu režīmu visā Eiropā ieviest, tas tiešām būtu milzīgs atvieglojums. Uh, atvieglinājums, un tāpēc es to pilnībā atbalstu. Es piekrītu arī Taisens kundzei, ka uh, būtu jāatbalsta um, arī ar semināriem, apmācību semināriem, uh, uh, kad tas tiks ieviests, un tur tas būtu jādara komisijai, tas būtu komisijas pienākums. To nevajadzētu nodot dažādām apvienībām un korporācijām. Tāpēc ir ļoti svarīgi no Uh, Briseles centrāli nodrošināt, lai praktiskais pielietojums visā Eiropā būtu vienāds, jo mēs taču vēlamies jaunu papildus režīmu un mums jānodrošina, lai tas atkal nesadrumstalojas dažādos piemērošanas veidos dalībvalstīs. Kas attiecas uz priekšlikumu pēc kaut kāda gada, pēc kaut kādiem gadiem, piemēram, priekšreferents uh, saka, pēc septiņiem gadiem komisija piedāvā piecus gadus to visu pārskatīt, pārbaudīt, tad uh, ir skaidrs tas, ka daudzi punkti parādīsies praktiskajā pielietojumā tādi, par ko mēs vēl neesam iedomā, iedomājušies, un tie tad būs te jāpievieno un jāpieņem noteikumi arī par šiem jautājumiem. Ņemot to vērā, neesmu pārliecināts, ka ir uh, labi šo termiņu noteikt septiņus gadus, jo ja mēs pēc septiņiem gadiem konstatēsim, ka kaut kur kaut kas uh, trūkst un kaut kas nedarbojas labi, un tad, kamēr tas tiks ieviests, tas atkal prasīs laiku, tāpēc tas viss tiks ļoti vilkts garumā, un varbūt tāpēc to nevajadzētu tik ilgu termiņu noteikt. Nu, tā pozitīvi vērtēju šo projektu, var atbalstīt tikai to, ko Taisans kundze teica sākumā, proti, ka mums vajadzētu būt uh, ļoti piesardzīgiem, kvantificējot šāda priekšlikuma noderīgumu. Es ceru, ka šāds uh, Eh, noderīgums būs, un tas būs apjomīgs, bet 27 eh, miljārdus, vai tas mums ietaupīs, nu to es arī eh, apšaubu. Paldies, Klīnce kungs! Tagad vārds Gīgolda kungam. No comment at that stage for my... Šobrīd no mūsu puses komentāru nav. Please, if... Vai ir Kamāla kungs, viņš ir referents vai ir viņa pārstāvs? Es priekšsādātāji eh, tēlošu šodien Kamāla kungu, jo jūs man atļausiet. Tātad eh, paudīšu viņa vārdus, nevis savu viedokli. Pirmkārt, gribētu uzsvērt, ka EKR pilnībā atbalsta mērķi vienkāršot eh, pārobežu tirzniecību. Vienotais tirgus ir viens no svarīgākajiem sasniegumiem Eiropas Savienībā, un tas ir jāpastiprina. Un tomēr uh, es neredzu, kā šis priekšlikums to panāks. E, ja patērētājiem un uzņēmumiem e, ir e, uzskats, ka šie kopīgie noteikumi neko nedotu. Daudz, kas tika teikts IMCO par komisijas ietekmes novērtējumu, dati ir izmantoti neadekvāti un izmantota nepiemērota metodoloģija. Joprojām runā Kamalkungs. Un Es eh, nedomāju, ka šis priekšlikums eh, uzlabos situāciju. Situācijas realitāte ir tāda, ka komisija gatavojas ieviest vienotos tirsniecības noteikumus, neņemot vērā savu ietekmes novērtējumu un tā rezultātus. Eh, man ir aizdomas, ka tas ir tāds Vivians Redings palvu uh, spodrināšanas projekts un nevis labi pārdomās likumdošanas e, akts. Viņš saka, tas ir projekts, kas nesīs zaudējumus gan patērētājiem, gan um, uzņēmumiem. Tas harmonizēs uh, kontraktu likumdošanu, uzliekot vienkārši lielāku slogu uzņēmumiem un uh, arī uh, liels sarežģījums patērētājiem. To saka Kamalkungs, kurš droši vien šobrīd ir uh, Londonas Cityjā. Paldies! Tagad jautāšu, vai ir kāds, kurš varētu runāt Tomis Hendera vārdā, kas ir ēnu referents. Neviens, labi. Komisija, kāds pārstāvs no komisijas, lūdzu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Dažas īstas piezīmes. Vispirms par ievadu, kur teica Taisens kundze. Kaut gan Taisens kundze kompetences sadalījuma dēļ uzsvēra, ka viņi par visu nevar runāt. Komisija tomēr eh, ļoti atzinīgi novērtē, cik pamatīgi eh, Taisens kundze ir iedziļinājusies šajā jautājumā, to mēs redzam no viņas eh, atzinuma projekta. Un patiesām arī komisija visu laiku atzīst, ka ir citi šķēršļi vienotajā tirgū, kas būtu, um, un ne tikai šie, kas ir saistīti ar uh, Uh, līgumtiesībām. Mūsu uh, uh, pētījumi rāda, ka tomēr šie šķēršļi ir būtiskāki nekā attālums, valoda vai kultūra atšķirības, runājot par preču izplatīšanu pārrobežu kontekstā. Zināms, šķēršļus komisija nemaz negrib harmonizēt proti valodu vai uh, Uh, attālumu, bet tādi šķēršļi, kas ir būtiski patērētājiem, uh, te komisija ir izteikusi savus priekšlikumus harmonizācijai. Tā jau Nesens kundze jau to pieminēja par ADR un ODR šiem tiešsaistes mehānismiem. Un uh, tas ir tikai sagadīšanās, ka šie Tātad tā nav sagadīšanās, līdz ar to šies priekšlikums un ADR un ODR ir skatām kopā. Tas ir, lai atvieglotu patērētājiem um, preču iegādi uh, Eiropas kontekstā uh, tiešsaistē. Taisens kundze šeit apropšanā komisijas priekšlikumu par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Komisija apzināti Eh, šeit pievērsās galvenokārt eh, maziem un vidējiem uzņēmumiem, eh, tāpēc, ka tie ir tik ekonomiski nozīmīgi. 98% no visiem Eiropas uzņēmumiem ir mazie un vidēji uzņēmumi un 92% ir mazi uzņēmumi. Un mēs esam aprēķinājuši, ka, lai eksportētu preces uz vienu uh, Uh, dalībvalsti ir tīrās izmaksas 10 tūkstoši eiro tieši par uh, atšķirīgām līgumtiesībās, vēl 3 tūkstoši eiro, uh, ja jūs gribat um, mājaslapu uzlabot, uh, lai izplatītu preces uz šo valsti. Un tā ir septītā daļa no vidējā gada apgrozījuma mazam uzņēmumam. Uh, Un ja jūs to pareizināsiet ar dalībvalstu skaitu, uz kurām um, uzņēmums grib ekspert, eksportēt, piemēram, 50 vai 15 dalībvalsts, tad tās ir summas, kas vienkārši ir nereāls uzņēmumiem, līdz ar to šie uzņēmumi vispār neeksportē preces vai arī ierobežos preču skai, eh, valstu skaitu, uz kurām viņi eksportē savus preces. Un otrkārt, kāpēc komisija šo biznesu biznesu jomu aprobežoja ar maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šeit mēs esam atklājuši uh, problēmas. Lielo uzņēmumu ziņā nesam konstatējuši problēmas. Tad, kad vi, tie uh, tirgojas savā starpā uh, tad viņiem ir juridiskās nodaļas, kas ļauj viņiem izstrādāt līgumus tā, kā viņi to vēlas, un tur mums nekas nav jādara. Mazo un vidējo uzņēmumu kontekstā situācija ir pilnīgi atšķirīga, kā jau minēju, šīs izmaksas uh, uh, juridisko pakalpojumu pirkšanai šeit būtu tik milzīgas, ka bieži vien tās um, uh, neļautu uzņēmiem darboties. Tātad tas nozīmē, un to es gribu pateikt, ka komisija savā priekšlikumā uh, vēršas uz uh, proporcionalitātes principu, proti tikai tur, kur mēs esam konstatējuši problēmas, tur mēs arī esam piedāvājuši risinājumus. Tātad uh, nav tieši tā, kā Kamal kungs teica, ka te tas ir tāds uh, spalvas podrināšanas projekts Redingas kundzei. Ir tieši pretēji, ir projekts, eh, kurā ir tieši mērķēts uz eh, problēmu risināšanu, un šeit nebūs tāda situācija, kur abas puses būs zaudētājs, bet gan abas puses būs ieguvējs. Tas ir instruments, kas ļaus uzņēmumiem samazināt savas transakcijas maksas un eksportēt preces uz citām dalību valstīm, jo viņi varēs to darīt balstoties uz eh, vienu uh, um, uh, likumu kopumu un uh, vienu mājaslapu. Un patērētājiem līdz ar to būs lielāka izvēle, samazināsies cenas. Piemēram, mēs šeit veicām pētījumus, mēs uh, uh veidojām iepirkumu grozus ar uh, simtiem iemīļotu uh, Uh, patēriņa pro, produktu, un tad jautājumu, vai šīs preces ir pieejams tiešsaistē nopirkt uh, dalībvalstīs. Kiprā, piemēram, 98% no šiem 100 uh, produktiem nebija pieejami. Jūs varētu teikt, tā ir mazvalsts un uh, salu valsts, jā, to varētu teikt, bet, uh, ja mēs paraugāmies uz uh, 13 nākamajām valstīm, uh, mēs šeit skatījāmies pēc IKP uh, rādītājiem, tad tur arī liela daļa produktu nav pieejama, un uh, ja mēs paraugāmies, vai preces ir blakus valstī pieejams lētāk, tad jā, vismaz puses no precēm ir pa 10% lētāk pieejams blakus valstī. Tātad šis projekts veicinās patērētāju aizsardzību, uh, un uh, tā būs augstākā līmenī nekā līdzinējā likumdošana un arī uh, nekā nacionālās sistēmas. Pavisam īsi par to, ko Taisens kundze runāja, kas ir 27. apsvērumā minēts, kas ir punkti, kas šeit netiks reglamentēti. Šeit ir runa par jomām, kurās mēs uzskatījām, ka tās praktiski uh, pārobežu kontekstā nav svarīgas, vai arī, piemēram, tādas jomas, kas ir tik ļoti delikātas, kā, piemēram, nepilngadīgo aizsardzību, ko mēs negribējām iekļaut uh, komisijas priekšlikumā, to atstājam dalībvalsts ziņā. Bet es arī saprotu, um, kā Taisens kundze piedāvā to vēlāk apskatīt vēl par šiem tipēda līgumiem. Jā, šeit tiešām ir runa par uh, komisijas iniciatīvu kuru mēs uzņemsimies, tā komisija to ir paziņojusi, un tas pats attiecas uz uh, apmācības projektiem. Paldies priekšādātāji par uzmanību. Thank you. Paldies. Pirms dot atkal vārdu Taisens kundzei, vai ir vēl kāds deputāts, kas vēlas izteikties, lūdzu? Ja neviens nevēlas izteikties, tad atkal vārds Taisens kundzei lūdzu. Gan jau uh, kurcēndīgi. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka var izteikties pavisam īsi. Paldies visiem, kas uzstājās, un paldies arī komisijai par tās teikto. Tas, tā ir pirmā reize, kad mēs šo jautājumu izskatām. Un es domāju, ka tagad es vislabāk varētu nogaidīt kolēģu grozījumus, un tad mēs varētu detalizēti paskatīties, ko politiskās grupas uzsver un kādu pieeju tās ir izvēle, izvēlējušās. Tad runāšu vēl arī par laika grafiku. Sekretariāts varētu palīdzēt, lai mēs nebūtu pārāk vēlu. Juridiskā komiteja un uh, IMCO komiteja uh, rīkos uh, darba seminārs, lai uzzinātu, ko vairāk pirms pieņem lēmumu, bet mums nevajadzētu arī pārāk ilgi gaidīt, jo zinu, kā tas ir, ja atzinums. Uh, vienlaikus ar balsojumu. Atbildīgajā komitejā tiek iesniegts, tad var uh, dažkārt notikt tā, ka tā viedoklis netiek ievērots un būtu žēl pa mūsu vienkārši paveikto darbu. Tātad septembrī būs grozījuma iesniegšanas termiņš un tad visdrīzāk vēl viena sēde, kad frakcijas varēs paust savu viedokli. Paldies! Thank you. Deadline for a... Grozījuma iesniegšana ir 17. jūnijas. Grozījuma izskatīšana 19. septembrī, ekona balsojums 8. oktobrī. Tādi ir laika termiņi. Un tagad mēs pārējām pie Sastā darba kārtības punkta grozējuma izskatīšana ziņojumam kopīga nodokļu sistēma, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veids starp asociētām uzņēmēja sabiedrībām dažādās dalību valstīs. Referente ir Ildiko Galpelčkundze. Tātad lūdzu vārds jums. Um, Rövidēn sarētnie. Paldies. Es tiešām runāšu īsi un eh, runāšu galvenokārt par grozījumiem un par tiem sagatavojošiem darbiem, kuri ir šobrīd paveikti, lai šos grozījumus apkopot. Vispirms vēlētos pateikties ēnu referentiem. Es esmu, saņēmuši, es esmu saņēmusi 18 grozījumus. Visi grozījumi ir ļoti konstruktīvi. Un lielākā daļa no grozījumiem ļoti, ļoti labi, tāpēc akceptējami. Man ir tāds eh, viens princips, kur es piemēroju arī šajā gadījumā grozījums izskatot un ar kuru vēlētos jūs iepazīstināt. Proti, man galvenais grozījums izskatot un strādājot pie šā ziņojuma ir tas, lai grozījumi akceptētu subsidiaritātes principu un patreiz spēkā esošās direktīvas. Pie tam grozījumiem ir jābūt uh, vērstiem uz to, lai izvairītos no nodokļu nemaksāšanas un nodokļu krāpniecības, un lai izvairītos arī no tā saucamās dubultās neaplikšanas ar nodokļiem. Vēl bez tam mēs uzskatām, ka nevajadzētu būt nekādiem nodokļu izņēmumiem, ja tam nav adekvāta iemesla, un pēdējais no maniem principiem ir tāds, ka parlamentam ir jābūt iekļautam dažādos nodokļu likumu pārskatīšanā. Lielākā daļa šo grozījumu arī runā par šiem momentiem. Un eh, runājot par, teiksim tā, neatbildētiem jautājumiem, tad šo pēcpusdienu es visiem deputātiem, komitejas deputātiem izsūtīju ēpastu, un eh, mēs, mums bija arī neliela viedokļa apmaiņa. Tāpēc eh, mēģināšu šeit varbūt runāt jau par kompromisa grozījumiem, kamēr, protams, būs tādi grozījumi, kurus neiekļausim kompromisos, un tie paliks tādi, kādi ir. Viens aspekts, kur noteikti vēlētos ar jums izdiskutēt tagad, un vēlētos dzirdēt arī jūsu viedokli, es pat gribētu teikt, lūgt jūsu palīdzību. Un tas ir saistīts ar grozījumu balsošanu, tātad ar regulas spēkā stāšanos, uh, un regula ir paredzēts, regulai ir jābūt eh, darbībā 15. gadā, un Klinca kunga grozījumā runā iet par šī laika termiņa atlikšanu. Nē, tātad runa iet par 15. 16. gadiem, bet Klinca kungs runā par 14. 15. gadiem. Ja tas būtu tehniski iespējams, tad uh, Es tam varētu piekli, piekrist, bet tā kā laika vairāk nav daudz, es nezinu, vai tas būs iespējams reālajā dzīvē. Ir vēl viens grozījums, pret kuru man ir eh, samērā neitrāla nostāja, proti es nezinu, kā pret to izturēties, iespējams, ka tas ir tulkošanas moments iespējams, ka tur pieminētā teksta redakcija nav tāda, kāda es to vēlētos. Tātad, ko jūs vēlētos ieteikt, vai tā ir rekomendācija, vai tas ir obligāts pasākums? To noteikti vajadzētu pajautāt Klinskungam, un tu, par to mums arī šeit vajadzētu vienoties. Runājot par direktīvu, es nevaru akceptēt grozījumus, kuros runa iet par subsidiaritātes principu un pārkāpumiem. Un tagad būšu priecīgi atbildēt uz deputātu jautājumiem. Jā, un tagad dod vārdu Vankungu. nu, tad šoreiz par pareizo tēmu. Nu, es jau teicu, ka analoģiski Gigol, uh, Gigolta ziņojumā tādu minimālo slieksni ieviest um, izņēmumiem. Un no otras puses, lai šo izņēmumu gadījumos varētu uh, izmantot šo hibrīdu uh, situāciju lai izvairītos nu, lai, lai, no tādas dubultu neaplikšanas. Nu, tieši tā kā tikko tas tika uzsvērts. No mūsu skatījuma tas ir nepieciešams, lai šī direktīva un tās pielietojums ne, e, tiktu pielietots, lai nu pilnībā netiktu izslēgta nodokļu maksāšana, procentu likmju maksāšana un procentu honorāru maksājumu aplikšana ar nodokļiem ja sabiedrība ir, ir daļa no kādas citas 25% mm, nodokļi būtu, piemēram, nevis 10. Un šis slieksnis, tā kā to piedāvā komisija, tas varētu um, radīt negatīvas efektīvas, piemēram, nu, tiktu uzrādīts nepareizs apjoms um, darījumiem starp dažādām dalībvalstīm. Protams, ka komisija varētu teikt arī, uh, un piemērot šos, nu, griestus, piemērojot uz mātes un meitas uzņēmumiem. Bet šeit neiet runa par tādām pašām um, saistībām starp um, sabiedrībām un neiet runa tikai par kapitālu. Uh, izmaksas tiešā vai netiešā veidā. Mēs tāpat arī vēlējāmies precīzāk definēt šādu stabilu sistēmu un par asociētām uzņēmēju sabiedrībām runājot, kas strādā dalī, dažādās valdību valstīs, tas varētu sol, tādu ko, skaidrāku un tādu noteiktāku mūsu starpību kā rezultātu dokt. Paldies. Paldies, nākošais runātājs Wolf Klinskungs. Paldies. Man nav nekas pārāk daudz pievienojums jau tam, kas tika teikts. Referenti norādīja uz to, ka manos grozījumos es daļai runāju par termiņu saīsinājumu, piemēram, Um, 1. janvārs 2012. gadā tādam, vajadzā, tādam tam vajadzētu būt, bet no nu, 31. decembris 2014. gadā tas tiek pagarināts. Nu, vai tad mēs nevarētu būt nedaudz ambiciozāk un varbūt, ka nākošā gada beigas varētu minēt kā termiņu. Un nākošais uh, par šīs Direktīvas apmēram 2015. gada beigas, referenta arī jau par to runāja, nevis 2016. gadu, bet nu katrā gadījumā vajadzētu nodrošināt to, lai ne tikai padomēji tiktu dot in, in, informācija, bet arī parlamentam. Nu, tas vēl būtu jāpielieto norāde uz parlamenta rezolūciju 2012. gadā, kas tika pieņemta par uh, izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas un krāpšanās šajā jautājumā. Es īsti nesaprotu, kādēļ tam ir jābūt šeit, jo mēs runājam par novēršanu, ka divkāršu aplikšana ar nodokļiem nenotiek, nevis uh, kas savādāks. Tātad iet runa par procentu honorāru maksājumu, dubultu apl aplikšanu ar nodokļiem un dubultu neaplikšanu ar nodokļiem. Angļu formulējumā runājot par elektronisko. Mm, uh, paziņošanu. Manuprāt, uh, visā es tam būtu jābūt uh, nevis brīvprātīgam, bet gan uh, pienākumam. Nevis vien, brīvprātīgai iespējai, bet pienākumam. Jo šādā veidā nodokļu institūcijas uh, vienkārši var izmantot datus, kādiem ir, un it īpaši pārobežas kontekstā vai starpvalstu savienu, salīdzinājumā šāda iespēja noteiktiem datiem piekļūt elektroniski būtu vienkāršošana un uh, birokrātijas samazināšana. Tādēļ es esmu par to. Paldies, Klīnca kungs. Tagad vārds Gīgolda kungam. Nu, vāciski tomēr. Man ir iespējas, ka šeit uh, mums uh, daudz kas, uh, daudz kur esam viensprāts. Gribu tikai pateikt, ka uh, kolēģu grozījumus, e, lielā mērā atbalstu. Man vienkārši ir jautājums, vai formāli 16. grozījumā formāli būtu iespējams e, e, atsaukties uz direktīvu, kas vēl nav pieņemta. Par to varbūt rodot kompromisus vajadzētu padomāt, kā tad tas, tas ir domāts, kā to varbūt varētu savādāk formulēt. Par mūsu grozījumu tikai īsu pamatojumu gribētu sniegt. Pirmkārt, tas lielā mērā atbilst tam, ko mēs jau mācu uzņēmumu, meitas uzņēmumu direktīvā esam pieņēmuši, proti, ka uh, atbrīvošana no nodokļu nomaksas uh, to varētu izmantot tikai, ja uh, ir saņēmt, tātad ir jāmaksā uh, Uh, vismaz 70% no vidējā uzņēmuma nodokļa Eiropas Savienībā. To padomu toreiz nepieņēma, un tāpēc ir pareizi, ka mēs šeit vēlreiz iesniedzam mūsu prasību. Bet toreiz uh, uh es uh, tādu pozitīvu attieksmu saskāros. Uh, daudz dalībvalsts man teica, ka jums parlamentam ir pilnīgi taisnība, tāpēc tagad nav nekāda iemesla, tikai tad, ja padome saka, ka šīs direktīvas paralīli jāskata, tātad nav iemesli to neiesniegt. Ja pirmajā reizē tas tika ignorēts, tas nenozīmē, ka mums tagad eh, viedoklis ir mainījies, jo šī direktīva, tāpat kā um, mātes uzņēmuma un meitas uzņēmuma direktīva, ir tāda, lai vērstos pret uh, agresīvu nodokļu politiku. Un to mēs vairs nevaram atbalstīt. Par Wolf Klients teikto vai šī rezolūcija, kuru mēs pieņēmām par nodokļu nemaksāšanu vai izlaižošanu no nodokļu maksāšanas, vai to te vajadzētu pieminēt, tur man jāatbalsta referenti, jo šajā rezolūcijā ir tieša atsauce uz tās augtiem hibrīdu instrumentiem, un par tiem taču mēs šeit runājam. Piemēram, tātad uh, peļņas dalības uh, uh, instruments starp Beļģiju un Nīderlandi. Tur uh, viena lieta vienā valstī ir nodu, nodevas, otrā kaut kādas dividendes, procentu maksājumi, tur ir dažādas definīcijas, un mēs esam lūguši komisijai šeit risināt šo jautājumu. Komisija beidzot to dara. Uh, par eh, dubulto neaplikšanu ar nodokļiem. Es eh, esmu dzirdējis, ka trešdien tiks eh, publicēts paziņojums, notiek arī konsultācijas, un mūsu 15. grozījumā šeit ir arī otrs gadījums, kur tiek teikts, ka ja ir šāda situācija, kad noteikti ieņēmumi ne A, ne B dalībvalstī netiek aplikti ar nodokļiem, ka tad uh, Uh, nevar izmantot šo izņēmumu. Un uh, nevajadzētu ļaut tad gūt labumu no šīs direktīvas. Es ceru, ka šeit mums būs laba sadarbība, ceru, ka panāksim saprātīgu risinājumu. Atbalstu to, ka šīs direktīvas uh, ietekme uz ekonomiku tiek laicīgi izvērtēta, jo direktīvas ietekme uz ekonomiku notiek divējādi Pirmkārt, uh, uzņēmumi, kas to ir pelnījuši, var aizsargāties no dubultas aplikšanas ar nodokļiem, un no otras puses uh, var valstis, kuras vēlas īstenot savas leģitīmās nodokļu ievākšanas tiesības, to var arī darīt. Un var ievākt nodokļus, kas, uh, no kuriem maksātāji ir izvairījušies varbūt. Un tādējādi um, es domāju, ka šo te uh, Uh, strupceļo mēs apspriedām ar Dānijas ministri, kāds ir padomē, un tas attiec arī uz šo jomu. Es ceru, ka šoreiz padome nopietnāk uztvers mūsu grozījumus nekā pagājušajā reizē. Pretējā gadījumā mēs uh, varam gatavoties tādai uh, garākai procedūrai. Paldies! Thank you, Mr. Gigold. Paldies, Gigold kungs. Tagad vārds Streičaka kungam. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Man gandrīz nekas vairs nav piebilstams, jo es varu vienīgi atzinīgi novērtēt Pelcis kundzes centienus panākt kompromisus. Esmu iesniedzis divus grozījumus, vienkārši tehniski par formulējumu par krāpniecību un nodokļu jomā un nodokļu nemaksāšanu. Tātad mans uh, piezīmes būs ļoti īsas. Mēs uh, atbalstām visu, kas tika teikts par uh, centieniem harmonizēt nodokļu likmes. Bet tas nav nekas, par ko es šodien gribētu runāt padziļināti. Mums ir divi grozījumi un nekas vairs nav piebilstams šobrīd. Paldies par paveikto darbu. Paldies, Lūtas kungs. Jā, paldies. Nu, ja runāju kā tiešām pēdējais no runātājiem, tad neko daudz nevar pateikt. Lielākā daļa jau ir pateikt. Gribu vēl pasvītrēt, ka arī man liekas, ka tas ir labi, ka. Uh, iekšējā tirgu dubult aplikšana ar nodokļiem tiek novērsta, nu nav nekādas jēgas. Nu, tāds, ja mēs pavirzīsimies uz priekšu, tas ir ļoti labi, ceļi ir dažādi, un mēs atstājam vēl dažādas iespējas, kā novērst um, uh, nodokļu nemaksāšanas operācijas, un tas arī ļoti labi, un labi, ka referente arī šajā virzienā ir uh, strādājusi un atsaukusies uz to, man liekas, ka tas ir ļoti saprātīgi. Un uh, Esmu iesniedzis arī pāris uh, grozījumus šai izpratnē un gribu pasvītrot to, ko Liems uh, Juan Kongs teica par minimāliem grieztiem arī. Tas man liekas saprātīgi un to atbalstu. Un pēdējā piezīme vēl par to, ko teica Valfs Klints par uh, nu, tādā biznesa valodā formulētiem teikumiem. To arī es esmu pārsreiz pamanījis. Un gribu teikt, ka, nu, varbūt, ka var kaut kur paskatīties, kaut ko vairāk, vai nav kaut kur papildus informācijas. Un, nu, argumentācija liekas saprātīga, ja ir kaut kas tāds vienots un standardizēts, bet, nu, es tā uzreiz nevaru pārāk daudz iedomāties, kā tas varētu būt. Tādēļ gribētu papildu informāciju. Klute. Paldies, Klūtas kungs. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Dank, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies arī referentei par paveikto darbu un par kompromisu priekšlikumu. Komisija izrāda tiešām izpratni pret pret uh, deputātu priekšlikumiem, jo īpaši attiecībā uz uh, cieņu pret nodokļu nemaksāšanu un nodokļu krāpniecību. Un runājot par šā gada aprīļa rezolūciju, tie ir pasākumi, ko uh, komisija gatavojas veikt, un tie iet tieši tajā pašā virzienā, kā iesniegtie grozījumi. Tas, kas attiecas uz minimālo nodokļu likmi Eiropas Savienībā, tur mums uh, vēl būs uh, jāatsaucas uz komisijas priekšlikumu par uh, šo jautājumu, kāda ir noteikta um, mācu uzņēmumu un meitu uzņēmumu uh, dalību dokumentā. Uh, Tātad sešas dalībvalsts, ja mēs runājam par 170%, tās uh, būtu zem šiem 16,4%. Tā būtu Īrija, Kipra, Bulgārija, Lietuva, bet arī Vācija. Un visi uzņēmumi, kas Vācijā, Īrijā, Kiprā un Lietuvā uh, E, ir ar savu juridisko adresi, e, viņiem neļaut izmantot šīs direktīvas e, priekšrocības, tas ir pārāk tālajoša prasība, kas slēpjas šajā 14. un 15. grozījumā. Par tālākiem punktiem, par šo dubulto neaplikšanu ar nodokļiem. Šeit šie priekšlikumi atsiecas tieši uz hibrīdiem uzņēmiem, un šeit uh, Um, mērķis ir uh, novērst uh, dubulto neaplikšanu ar nodokļiem, bet jautājums ir, vai konkrētā direktīvā, kas attiec uz ierobežotu uzņēmumu skaitu, vai to vajadzētu šajā uh, direktīvā ieviest, vai tomēr to vajadzētu darīt uh, politiskā darba ietvaros, vienojoties starp dalību valstīm par uh, nodokļu jautājumiem. Uh, Mēs piekrītam Gigolda kunga paustajām bažām, proti par jautājumu, vai mēs varam šeit atsaukties uz uh, šo direktīvu, kas vēl nav uh, pieņemta par kopējo korporatīvo konsolidēto nodokļu bāzi. Klients kungs runāja par ziņošanas valodu. Jautājums ir, vai uh, nodokļu likumdošanas priekšlikumā mums vajadzētu pieņemt arī uh, Uh, noteikums, kas attiec uz uzņēmumu likumdošanu. Mēs to izskatīsim un tad formālā komisijas atbildē uh, sniegsim atbild uz to pēc balsojuma. Un vēlreiz paldies par jūsu uh, konstruktīviem priekšlikumiem un par referents darbu. Lielas paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Vai vēl kāds no deputātiem vēlas izteikties? Ja ne, Tad dodu atkal vārdu Pelčas kundzei. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a elhangzott jau. Paldies! Un vēlētos pateikties visiem, kur izteica savus komentārus. Vēlētos pateikties arī komisijai par komisijas viedokli. Man nostāja ir sekojoša. Būsim uzmanīgi ar šo ziņojumu, jo mēs nedrīkstam iziet ārpus mandāta un aptvēruma. Mums ir jāmēģina Mm, atrast tādu risinājumu, kur ir saistīta ar šo ziņojumu. No citas puses raugoties, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs izskatām pilnīgi visus nodokļu un honorāru maksājumu jautājumus, kur ir saistīti ar šiem momentiem, un e, mums vajadzētu atrisināt šos noteikumus. Tāpēc es pieminēju savā ziņojumā šo aprīļa rezolūciju, jo astotajā punktā runa iet par šo rezolūciju un runiet arī par tā sekojošo subsidiaritātes rezolūciju. Protams, tas nav satura papildinošs punkts. Knoka kunga teiktajam, un tas ir piektais grozējums, tas ir jauns grozējums, kurā runa iet par dažādiem konceptiem. Es domāju, ka mums vēl, vēlreiz vajadzētu sīki pārdomāt, ko mēs ar to domājam. Tātad par šiem konceptiem. Es domāju, ka direktīva balstās uz ļoti labu pamatojumu, un tā ir atbilde Gīgolda kungam. Tā vēl nav šobrīd pieņemta, un tā nebūs obligātas dabas. Tāpēc Tāpēc runājot par šo likumu, tas nebūs visiem obligāts. Iespējams, ka tas visus neapmierinās, un tomēr mums vajadzētu to izskatīt. Runājot par šo 25% slieksni. 25% pirmajai uzņēmējas sabiedrībai un otrajai jau mazāk, tas ir jautājums, par ko mums ir jāvienojās, par ko ir jāpieņem lēmums. Uh, Un, protams, tas nav tāds pats princips, kas ir atrunāts subsidiaritātes direktīvā, kurā runa iet par tiešo maksājumu pieprasījumu. Tātad 10% slieksnis vai arī, ko mēs uzskatām par pozitīvu 25 vai 10, arī par to mēs varam runāt. Pilnīgi visi grozījumi, kā jau Klinskungs to pieminēja, Tātad tie grozījumi, kur veicina standartizāciju, harmonizāciju un salīdzināšanu, es tos apsveicu. Pati pēc izglītības esmu ekonomiste, un man vienmēr patīk statistikas dati, kurus savā starpā var salīdzināt, piemēram, salīdzināt starp dažādām dalību valstīm. Divi momenti. Tātad forma nebūs obligāti piemērojama visām dalību valstīm, un eh, patiesībā detalizēt tas vēl nav atrunāts. No otras puses, eh, mēs esam paredzējuši, ka spēkā stāšanās būs 13. gada decembrī un pārskats būs 15. gada decembrī. Jautājums, vai tas ir adekvāti pilnai spēkā stāšanai vai nē, ir atklāts. Es piekrītu, ka mums vajadzētu rast savu veidu formulu, pēc kuras mēs tad varētu rēķināt. Mans jautājums un galvenais jautājums, vai formai vajadzētu būt obligātai vai nē. Bet vēlētos pateikties pilnīgi visiem par komentāriem un par ieguldīto darbu. Protams, mēs mēģināsim sagatavot balsošanas sarakstu, vēlētos pateikties arī komisijai. Un, ja pareizi atceros, tad par šo ziņojumu mēs balsojam septembrī, priekšsādātājs. Jā, Nē, balsojam 9. jūlijā, plenārsēdē septembrī balsojam. Nākamā sanāksme ekonu komitejai ir 2. jūlijas Strasbūrā. Es pasakos pilnīgi visiem, sēdi pasludina par slēgtu. Ļoti labi, ka beidzam gan arī stundu ātrāk.